Bon après-midi, collègues. Jauku pēcpusdienu jums, kolēģi, jauku pēcpusdienu jums pie Balga kungs un esiet laipni sveikts Eiropas parlamentā. Es jums vēlu uh, visu labu un lai 2010. Gad, 2010. gads būtu ļoti veiksmīgs. Mēs visi zinām, kādēļ esam sanākuši šodien kopā. Tā ir piebalga kunga uzklausīšana, lai izvērtētu viņa uh, spējas strādāt komisijā un būt atbildīgam par sadarbību un attīstību. Tas ir šis uzdevuma loks, kuru ir noteicis prezidents Barozo kungs. Es atgādinu, ka atbilstot noteikumiem pār komisijas apstiprināšanu, kas ir 17. pielikumā reglamentam noteikts, parlaments izvērtē izvirzītos komisārus, balstoties uz vispārējām zināšanām, viņu Eiropas iesaismi un arī personīgo neatkarību. Parlaments arī izvērtē viņu zināšanas speciālajā jomā un komunikācijas spējas. Es atgādinu, ka komisārs izvirzītājs jau ir atbildējis uz anketu, un šī anketa ir izdalīta un ir jūsu sagatavošanas mapītēs iekļauta. Pirms sākt mūsu darbu, es eh, īsi atgādināšu, kā notiks šodienas sēde. Tātad mēs eh, sāksim ar īsu eh, politisko grupu deklarāciju par to prioritātēm sadarbības un attīstības jomā. Pēc tam izvirzītais komisāra amata kandidāts tiks aicināts izteikt deklarāciju, ievadvārdus, kurai nebūtu jābūt ilgākai par desmit minūtēm. Tad uh, pēc tam um, 2 stundas 45 minūtes ir paredzēts jautājumiem, un uh, jautājumus uzdos uh, pārstāvi no katras politiskās grupas. Šīs diskusijas uh, atbildīs galdenis spēles principiem, un uh, 3,5 minūtes ir katram uh, raundam atbildēts. 45 sekundes jautājumam, 1 minūte 45 sekundes komisāra atbildēji, un 30 sekundes iespējamam papildinājumam papildu jautājumam, ja nepieciešams. Un 30 sekundes uh, noslēdzošai atbildēji. Es atgādinu, ka deputātu uh, jautājumu laika mm, limits ir 45 minūtes. Jo īsāki būs jautājumi, jo vairāk laika būs izvirzītajam komisāra amatkandidātam atbildēji. Un es gribētu teikt, ka papildu jautājumiem jābūt uh, saistītiem ar atbildi, kas, ko ir izteicis uh, komisāram kandidāts, un tie nevar būt par citu jautājumu. Es esmu priekšstādātājs šajā sēdē un neļaušu uzdot jautājumus, papildu jautājumus, kas neatbildīs šiem kritērijiem. Uh, Un tāpat būs vēl divas daļas atbilstoši sistēmai - brīvā mikrofona sistēma. Un uh, tie būs par jautājumiem, kurus varētu noteikt koordinātori un kas atbilst mūsu komisijas prioritātēm. Deputāti ir uh, lūgti uh, izmantot 15 līdz 20 sekundes viņu jautājumiem, un es lūgtu arī komisāru kungu pēc iespējas īsi atbildēt. Uh, Atgādināšu, ka uh, laiks uh, uzmanām un jautājumiem tiks dots pilntiesīgiem uh, locekļiem šajā komitejā un aizvietotājiem. Mēs tāpat esam paredzējuši uh, pāris tādus raundus, kuros es aicināšu uh, komisāra kungu izstrādēt vai padziļināt viņa atbildes uz jautājumiem, ko uzdeva deputāti un kas nav bijuši pilnībā atbildēti vai nepilnīgi atbildēti. Uh, un uh, par kuriem man signalizēs par politisko grupu pārstāvi. Es informēju jūs, ka mēs esam ielūguši arī ārlietu komitejas, starptautiskās tirdzniecības komitejas, kā arī paritārās parlamentārās AKK Eiropas Savienības asamblējas delegācijas deputātus un delegācijas attiecībām ar Panāfrikas parlamentu deputātus, lai tie varētu piedalīties šajā uzklausīšanās. Uh, Un noslēgumā šai uzklausīšanai es e, aicināšu e, piebalga kungu izteikt īsu noslēdzošu uzrunu, ja viņš to vēlēsies. Šīs diskusijas ir tiek tulkotas visās valodās, visi runātāji var izmantot viņu pašu dzimtās valodas, un um, runātāji tiek lūgti ievērot to, ka viņu teiktais tiks iztulkots un um, tiek lūgti nerunāt pārāk ātri. Atgādināšu arī, ka šīs diskusijas ir tiek raidītas web streamingā un tieši raidē ir pieejams parlamenta interneta lapā, kā arī video uzklausīšana tiks darīta pieejama. Tāpat in extenso piezīmes būs pieejams pēc iespējas ātri. Un šādā veidā mēs sākam mūsu uzklausīšanu ar politisko grupu uh, paziņojumiem. Uh, pirmais uzstāsies Keis Mičelkungs. Minūte 30, lūdzu. President, um... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man nav īpaši daudz laika, tāpēc uzdošu jautājumu uzreiz, adresēšu to piebalkungam. Vispirms es gribētu teikt, ka es esmu ļoti pārsteigts, ka jūsu atbildēs nav atsaucis uz DCA, jo eh, šeit ir arī mērķi attiecībā uz izglītības izdevumiem, eh, veselības izdevumiem, un es biju pārsteigts, ka jūs atbildēs neredzēju atsaucu šo. Otkārt, es atļaušos arī atzīmēt, ka, eh, manuprāt, ir ļoti svarīgi saistīt Eiropas Savienību ar pilsoņiem. Kur tad ir pilsoņi? Pilsoņi apmeklē dažādus koncertus, un mums ir nepieciešams dot līderu vadības norādījums mūsu cilvēkiem. Tomēr mums tagad ir jādomā par konkrētiem cipariem. 11 tūkstoši bērnu mirst katru gadu. Lūdzu, uzņematies līderu vadību šajā jomā arī, jo Eiropas Savienība ir līderi šai ziņā visā pasaulē. Tālāk, treškārt, es uzskatu, es arī Tautas partijas grupas vārdā runāju, ka mums ir jādomā par cilvēka cieņu. Mums ir jādomā par cilvēka, cieņu pret cilvēku, un tas ir centrālais punkts. Un šeit ir jādomā par dažādām politikām, par uzņēmēju darbības garu stiprināšanu, ir jādomā, kā saistīt šos jautājumus ar nabadzības mazināšanu, un tas ir ļoti svarīgi mūsu prāt. Paldies. Monsieur Berman, vous avez la parole. Nākošais runātājs Berman kungs. Paldies priekšsēdētājs kundze. Labi, lūdzu, nu, piebalkungs, SED grupas vārdā es runāšu nīderlandiešu valodā, ja es neiebilstat. Mūsu grupai šis resurs ir īpaši svarīgs. E, ES ir īpaši atbildīga par nabadzīgo valstu iedzīvotājiem. Mums ir jādod finansējums izglītībai, veselībai, jāiestājas par vienlīdzīgām iespējām, e, pret diskrimināciju, par darbietām. Attīstības sadarbība ir vairāk nekā tikai cīņa pret e, bērnu uh, masveida eh, nelaimēm, eh, bādu. Eh, mums tātēc ir tāds uzskats, ka attīstības komisāram ir jāiestājās pār ilgspējīgu attīstības uh, politikas finansējumu 6,7% apjomā no IKP. Mums ir vajadzīga uh, lielāka un efektīvāka attīstības sadarbība, un tā ir arī jābūt uh, kopsakarīgai. Uh, Mums ir jāiet solis tālāk par uh, cēlām vēlmēm. Mēs nedrīkstam noslēgt uh, attīstības sarbības līgums, ja arotbiedrība pārstāv tiek slepkavot kādā valstī. Tādējādi mēs eh, dotu netieši piekrišanu šādai uh, valsts varas rīcībai. Jūs rakstījāt atbildes ir labs pamats mūsu tālākai sadarbībai attiecībā uz lauksaimniecību un citām jomām, bet jūsu atbildēs jūs neko nesakat par atbildu uh, eh, par cilvēktiesībām, ar ne par sociālām tiesībām un mazākumtautību tiesībām un minoritāšu tiesībām vispār. Kādēļ jūs par to nekasat neko teicis? Paldies. La parole. Merci, madame la prīd. Jurens kungs nākošais, lūdzu. Paldies, priekšsētājs kundze. Uh, piebalstīts šim jaunajam uh, uzdevuma mērķim. Tas ir viens no lielākajiem, plašākajiem. Viņam būs iespēja cīnīties par tiesībām, par drošību, par cilvēktiesībām, par uh, dzimumu vienliecīgu, un viņš iemiesos uh, politiku, kas ir ļoti mērķorientēta. Uh, kas nozīmē, ka, viņam, ka viņš būs vairāk neatkarīgs um, darbībā ar citiem komisāriem. Un uh, es um, to uzsveru, jūs būsiet nevis komisārs, kas vienkārši seko citiem, bet kas nosaka politiku uh, cīņai pret nabadzību. Un uh, šo cīņu pret nabadzību tā nav jāpakļauj citām politikām. Un jums arī būs sarežģīts uzdevums, kas būs jāpaveic. Sarežģīts tādēļ, ka. Uh, mm, ir daudzas krīzes tagad, mm, eka, ekonomiskā krīze, banku krīze, krīze uh, attiecībās starp dažādām nācijām klimata pārmaiņu krīze, un tās visas ir saistītas savstarpēji, un jums būs nepieciešama tāda plaša autoritāte, jums būs nepieciešami partneri, nevalstiskās organizācijas, eh, publiskais viedoklis, un es teikšu arī, ka jūsu um, darba mērķis uh, ir tāds, kas ir saistīts arī ar eh, dažādiem riskiem, un es gribētu teikt arī, un gribētu jautāt, kādā veidā jūs uh, veidosiet tādu solīdu partnerību ar, uh, kom starp komisiju un parlamenti, kas var jūs atbalstīt um, jūsu mērķus sasniedzot. Paldies! Uh, Priekšsēdētāji, nākošā Sarčentīnī kundze no zaļiem. Uh, Kandidāta kungs, jūs esat ieradies daudzdimensiju krīzes vidusposmā. Šeit ir gan enerģētikas krīze, gan arī klimata jautājumi, un tas ietekmē situāciju pasaulē un proporcionāli arī situāciju jaunatīstības valstīs. Uh, Ir pienācis laiks patiesām politiskām izmaiņām, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību arī šajos reģionos. Un no mūsu grupas, no zaļo grupas, grupas. Mēs gribam teikt, ka mēs gaidām jūsu rīcību sakarā ar tūkstošgads mērķiem, arī jūsu darbības zemes jomā un darbs ar lauksaimniecības prioritātēm. Jūsu uzdevums ir ne tikai sekot to, kā tiek izlietots oficiālais atbalsts, jūsu uzdevums ir rīkoties saskaņā ar 208. pantu Lisabonas līgumā, īstenojot to. Šajā pantā ir rakstīts, ka Eiropas politikām nevajadzētu nest ļaunumu kopīgai attīstībai kustībai cīnoties un akcentējot tikai maz, eh, nabadzības mazināšanu. Jūs strādājat kopā ar saviem kolēģiem, arī tirzniecības, vides, komunitārās palīdzības jomās un arī ar citiem. Īstenībā jūs arī pārstāvēsiet ārlietu eh, politikas jautājumus attiecīgā padomas konfigurācijā. Un eh, šeit Te es gribētu lūgt, lai jūs kontaktēties kolēģi Ruktu par to, ka vajadzētu akcentēt tieši attīstības mērķus, lai mēs ņemtu vērā visu mūsu mērķu un darbību amplitūdu. Tanok. Nākošais runātājs Tanakungs ECR. Priekšsēdus kundze, kandidāt kungs, ECR grupa ir jauna grupa Eiropas parlamentā. Mūsu galvenā prioritāte ir atval, atbalstīt tādu politiku, kas mazina nabadzību, tāpat laikā dodot es nodot maksātājiem vislielāko iespējumu iegūmu. Mums ir jāatzīst eh, katra eh, attīstības valsts iedzīvotāja cilvēku cieņu, un tieši tādēļ mēs aicinām attīstības palīdzību vairāk vēst uz valstīm, kur tā var lielākas izmaiņas eh, paveikt. Ir jāraugās uzmanīgi, kā šī nauda tiek tērēta, lai tā nenāk pa labu korruptām valdībām. Mēs vēlamies arī uh, tirdzniecību veicināt, īpaši brīvā tirdzniecība uh, būs lielisks uh, eh, palīglīdzeklis uh, cīniņā pret nabadzību. Un arī uh, mēs varam konfliktu mazināšanā dot ieguldījumu, jo ja ir militāri konflikti, tad arī attīstības sadarbība nevar būt efektīva. Eh, globāla ekonomiskā krīze ir padarījusi, eh, eh, likus ciest nabadzīgie valsts iedzīvotājiem it īpaši. ECR grupa tādēļ vēlas ļoti uzsvērt, ka ES nodokļu maksātāji arī cieš um, no šīs ekonomiskās un finanšu krīzes Eh, īpaši nabadzīgās ģimenes, un tādēļ ir jābūt caurskatāmībai un uh, ir jānotiek atskaitei uh, par to, kā tiek tērēta attīstības uh, palīdzības nauda. Uh, un, uh, tāpēc šī nauda ir jātērē ļoti atbildīgi. Paldies! Just lost. Excuse me. Uh, <clears throat> La parole est pour madame. Nākošā runātāja Cimers kundze, lūdzu. Pārstāv goe. Jā, paldies. Piebalgungs, mēs no jums uh, sagaidām, mēs kā kreisie sagaidām to, ka jūs kā komisārs konkrēti strādāsiet un izstrādāsiet arī tādus uh, pakotnes, lai līdz 2015. gadam sasniegtu tūkstošgadus attīstības mērķus. Jūs atbildēs ir tikai tāds aptuvens norādes uz to un norādes uz to, ka jūsu darbības laiks uh, sakritīs ar a, uh, ANO konferenci šajos jautājumos. Mēs redzam, ka Eiropas Savienība var būt globāls, uh, aktīvs, aktīvākais spēlētājs un pēc Kopenhāgenes, pēc klimata pārmaiņa apkarošanas apņemšanās mūs masu cīņa jāsaist arī ar nabadzības apkarošanu un arī ar sociālās izstumtības apkā, apkarošanu. Un tad mēs domājam arī, ka Eiropas attīstības politikai mm, jāieņem tāda ļoti noteikta loma Eiropas Savienības politiku jomā un sagaidām no jums ļoti aktīvu um, darbību. Mēs sagaidām arī to, ka jūs visiem tiem centieniem no dalību valstīm spēsiet pretosi, pretoties, kas uh, vēlas pakļaut šo attīstības politiku uh, kon atsevišķo konkrēto valstu interesēm. Un mēs sagaidām no jums arī to, ka jūs kā komisārs sarunu raundos Kotonu un arī RB mandātā īpaši jautājumos par valsts investīcijām atbalstīsiet un par valsts struktūrām aktīvi runāsiet. Paldies! priekšsēdētāji. Nākošā runātāja Sanklēras kundze. Hello. Um, I've looking through your, um, your... Es lasu jūsu darba biogrāfiju un es konstatēju, ka jums ir bijusi, bijuši atsevišķi karjeras posmi, kad jūs strādājāt arī padomu savienības laikā, tad, kad darbojas komunistiskā partija, tad jums ir, um, zinām, pieredzē šai ziņā. Tad lasot jūsu CV, es redzu, ka jūs atbalstat arī kodola enerģētikas attīstību, un vai jūs tad varētu vēlreiz apstiprināt dalību valstu spēju nodrošināt sevi arī ar kodola enerģijas resursiem. Es eh, pilnībā piekrītu savam kolēģim Tanoka kungam par eh, Eiropas Savienības palīdzību un par godīgu palīdzības sadali un arī eh, šai sakrā dalību valstu rīcību un spēju rīkoties ar šiem resursiem. Tālāk vēl komentārs par padomu vai konsultēšanos šeit gribētu turpināt Linko kunga teikto. Eh, šeit ir bijuši zināmas problēmas šai sakrā. Varbūt jūs varētu sniegt savā atbildē arī sīkāk paskaidrojumu šai ziņā. Paldies. Tagad mēs eh, uzklausīsim uh, izvirzīto uh, komisāra amata kandidātu viņa pirmai uh, uzstāšanās reizē. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi deputāti, dāmas un kungi. Man ir liels gods šodien būt šeit un iepazīstināt jūs ar maniem mērķiem un centieniem, kā izvirzītiem komisāram atbildīgam par attīstības sadarbību. Esmu lepns, entuziasma pilns pievērsties mērķim, ko a, prezidents man uztic. Es apzinos, ka izaicinājumi, ar kuriem saskaramies, ir daudz skaitlīgāki un nozīmīgāki nekā jebkad. Pēdējās krīzes pasaulē vēl vienreiz parādīja, ka mēs dzīvojam globalizētā un savstarpēji atkarīgā pasaulē. Maldās tie, kas domā, ka mēs varētu vai mums vajadzētu sevi izolēt no nabadzības sekām, kas skar citas uh, pasaules daļas. Palīdzēt attīstības valstīm cīnīties pret nabadzību un gūt labumu no globalizācijas iespējām Tas izriet no mūsu atbildības. Bet tas ir arī mūsu interesēs. Un mūsu rīcībā esošais labākais līdzeklis ir attīstības politika. Vilbie. Tieši nākamie pieci gadi būs īpaši svarīgs periods Eiropas attīstības politikā. Augstā pārstāvja posteņa izveida, kā arī ārējās darbības dienas izveidošana sniedz milzīgas iespējas palielinot Eiropas Savienības delegāciju nozīmi visā pasaulē, kā arī nodrošinot reālu iespēju samazināt īstenotās palīdzības fragmentāciju. Tajāpat laikā tomēr mums ir jāapzinas, kāds ir mūsu attīstības politikas mērķis, proti tas ir nabadzības mazināšana visā pasaulē un ir īpaši pasaules netik attīstītajās malās un reģionos. Mums ir jāizmanto šī iespēja, jāizmanto iespēja, ko sniedz sinerģētiskais efekts Eh, ko sniedz arī jaunie risinājumi. Tomēr nedrīkstētu pieļaut, ka attīstības politika eh, daudz acīs eh, ir vienkārši kā instruments, ar kur palīdzību Eiropas Savienība sasniedz savus plašākos mērķus. Šī politika ir svarīga ne tikai Eiropas Savienībai, bet arī mūsu partneriem jaunatīstības valstīs. Uh, Un ir ļoti svarīgi arī saglabāt uzticamību viņu acīs. Un šo pozīciju ļoti skaidri pauda arī prezidents Barozo savā vēstulē, kas adresēta man, un šajā vēstulē viņš raksta, ka ir ļoti svarīgi uzturēt Eiropas Savienības kā aktīvs cīnītājs lomu jaunatīstības pasaulē. Uh, Tāpēc nākamie pieci gadi e, būs ar centrālu nozīmi, jo mums ir jāiztur šis izaicinājums, jāuztur e, šis moments visā pasaulē, jāpalielina attīstības atbalsts arī laikā, kad ir dažādas e, krīzes. Tāpēc jāliek uzsvars uz vairāk palīdzības, uz labāku un ātrāk palīdzību. Un tagad ļaujiet man pasvītrot atsevišķas prioritātes, ar kurām es strādāšu, ja tikšu apstiprināts eh, šajā postenī. Vispirms gribētu strādāt ar tūkstošgadus attīstības mērķiem. Mums ir doti pieci gadi, lai panāktu šo mērķu izpildi līdz 2015. gadam, kad notiks MDG pārskats un mums ir jāpanāk pozitīvs iznākums. Es zinu, ka tas būs ļoti grūti, bet šeit mēs runājam par nopietniem solījumiem un nevis kaut kādām miglēnām cerībām. Mēs nedrīkstam būt pašapmierināti, gluži pretēji ir jau progress, kas ir panākts Āzijas kontinentā, atsevišķās Latīņu Amerikas valstīs, Karību valstīs un Āfrikas valstīs. Tomēr subsahāras reģions, piemēram, atpaliek. Un um, nesenās krīzes kumulatīvais efekts, šeit es runāju gan par pārtiks, par enerģētikas, par ekonomisko un finanšu krīzi, vēl vairāk apdraud mūsu sasniegto līdz šim. Tāpēc arī mana otrā prioritāte ir jāstrādā pie tā, lai mūsu solījumi tiktu arī izpildīti. Dažas eh, atsevišķi dalība valstis eh, samazina oficiālās eh, attīstības atbalsta budžetus esošās finanšu krīzes rezultātā. Es zinu, ka nacionālie budžeti tiek pakļaut patiesam stresam, bet ja mēs neturēsim mūsu solījumus eh, attīstības atbalsta ziņā, kā tad mēs varam gaidīt, ka jaunatīstības valsts uzskatīs mūsu partneru attiecības par nopietnu jautājumu. Ja man apstiprinās šajā amatā, es darīšu visu, ko spēšu, lai mudinātu dalību valstis eh, pildīt savus solījumus, kurus tās ir izteikušas. Un tas ir visu mūsu kopējās interesēs rīkoties tieši šādi, un tāpēc es nevilcināšos identificēt ļoti skaidri, nosaukt ļoti skaidri tās dalību valsts, kas nav izpildījušas savus solījumus. Mana trešā prioritāte ir saistīta ar palīdzības efektivitāti. Es strādāšu, lai nodrošinātu to, ka mūsu attīstības sadarbības programmas ļauj mums rēģēt uz reālām situācijām ar kurām sastopas mūsu partneri uz vietām. Tikpat svarīgi ir atzīmēt arī Eiropas e, attīstības konsensa mehānismu, jo tieši šī protes, procesa ietvaros ir jau virzība no 28 donāru valstīm uz plašāku palīdzības politiku pārklājumu, uh, kur eh, ir tiek veidots reāls partnerattiecības un ne tikai donoru recipienta attiecības. Mēs turpināsim strādāt ar starptautiskām organizācijām ar nosacījumu, ka šīm organizācijām ir spēj sniegt konkrēti pievienoto vērtību un ka ir iespējams nodrošināt arī mm, šo organizāciju darbību Eiropas nodokļu maksātāju acīs. Bet vēl vairāk ir jāstrādā, lai panāktu mūsu mērķus. Un pēdējie pētījumi norāda, ka 9 miljārdi eiro katru gadu no kopējā starptautiskā atbalsta e, varētu būt izlabo, izmantoti efektīvākā veidā. Šeit e, es gribētu runāt par e, arī atskaitīšanās un atbildīguma jautājumu mūsu pilsoņu priekšā. Ceturtā prioritāte. Tā ir palīdzības efektivitāte. Šeit ir jārunā par sadarbību ar mūsu partneriem. Nav nekāds jēgas dot palīdzību un nestimulēt uh, atsevišķo valstu uh, dabisko resursu attīstību, kas ir nepieciešami šīm valstīm, lai tālāk turpinātu um, savu nozaru darbību, attīstību un darba vietu dar uh, radīšanu. Tāpēc darba vietas un izaugsme ir ļoti svarīgs jautājums jaunatīstības valstīs. Tas ir nemazāk svarīgi viņiem, kā arī Eiropas Savienības kopumā. Uh, Un, ja man apstiprinās šajā amatā, tad viena no tēmām, ar kurām es strādāšu, ir nodrošināt to, ka vis, visur, kur tas ir iespējams, palīdzība e, tiek izmantota tādā veidā, ka tā nodrošina un stimulē ilgtermiņa ekonomisko attīstību. Man piektā prioritāte ir saistīta ar politiku saskaņotību attīstības ziņā. Es e, darīšu visu, ko varu, lai Eiropas Savienības politikas vienmēr ietvertu sevi attīstības komponentu, arī tādas politikas kā tirdzniecība, lauksemniecība, zivsemniecība un citas tās ietver šo attīstības komponentu. Es saprotu, ka tas nevienmēr būs vienkārši, bet es darīšu, ko varēšu, un jūs varat paļauties uz mani šajā ziņā. Sestā prioritāte. Es um, centīšos arī veicināt Eiropas uh, Savienības pilsoņu lepnumu par mūsu uh, jaunatīstības atbalsta izlietošanu. Mēs sniedzam 60% no globālā ODA palīdzības mehānisma, bet mūsu attīstības politikas ir balstīts uz mūsu Eiropas vērtībām, tā ir solidaritāte, demokrātija, arī pamatiesību respektēšana, arī tiesības uz izglītību, tiesības uz veselību. Mēs nefokusējam šo attīstības atbalstu tikai, lai atbalstītu mūsu konkrētos mērķus, teiksim, tirzniecības vai aizsardzības jomā, vai arī mēs nevēlamies eksploatēt kaut kādas izēvielas. Mēs gribam palīdzēt, lai, lai atvieglotu nabadzību un lai palīdzētu pasaules nabadzīgākajām valstīm. Tālāk es gribētu pasvītrot eh, cilvēktiesību aspektu arī uh, cilvē, eh, sieviešu tiesību aspektu, kas ir neatņemama Eiropas palīdzības atbalsta sastāvdaļa. Mums ir jādara viss, lai mūsu sniegtais eh, atbalsts tiešām ir efektīvs, ka tas palīdz mazināt nabadzību un ne tikai menedžēt to. Neviena valsts eh, nevar veiksmīgi iziet ārā no nabadzības statusa, ja kaut kādā veidā tiek ierobežots iedzīvotāju tiesības. Tāms un kungi, es eh, nevaru šobrīd izteikties pilnīgi par visiem jautājumiem, kurus jūs eh, man uzdevāt. Es esmu gatavs strādāt ar eh, citām prioritātīm arī, kuras jūs pieminējāt, kā piemēram klimata pārmaiņas. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu to, ka jaunatīstības valstis spēj darboties saskaņot ar pārējo pasauli, ka tiek respektēts arī pilsoniskās sabiedrības intereses. Savos īsajos komentāros es vienkārši gribēju pasvītrot manu gatavību strādāt saskaņā ar Eiropas Savienības vērtībām, kas ir proklamētas ar mēķi atvieglot globālo nabadzību. Es gribētu beigās eh, vēl pateikt, ka es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi stiprināt patiesu partnerību starp komisiju un parlamentu, arī attīstības politikas ziņā ir jāstrādā. Kopā jādiskutē par politiskiem aspektiem, eh, jārunā arī formācijas fāzēs, kā arī tad, kad šīs politikas tiek praktiski īstenots. Es eh, ceru uz jūsu atbalstu un es ceru arī gūt īpašu atbalstu no zināšanām, kas ir tieši šajā komitejā. Es personiski esmu cīnījies par mūsu valsts neatkarību. Es arī esmu strādājis savas valsts valdības struktūrās, un es ļoti ceru, ka es varēšu arī sniegt šajā ziņā savu attavu, un es spēšu darboties neatkarīgi. E, man nav nekas, ko slēpt. Es e, ceru, ka jums ir zināmi visi manas e, biogrāfijas fakti. Man nekas nav slēpjams, un liels paldies par uzmanību. First... Tagad eh, būs brīvā mikrofona rauns pirmais, un jautājumi var attiekties tikai par ODA plus, eh, ODA un ODA plus eh, tēmu finansējums klimata izmaiņām attīstības valstīs, klimata izmaiņu apkarošanai. Mēs runātājs Terzers Arlems. Paldies, priekšstādājs kundze. Paldies izvirzītajam komisāra amata kandidātam par pirmajām atbildēm un paldies par visu to, ko jūs teicāt, un um, es gribu uzsvērt, mēs jūs labi pazīstam un ļoti augstu novērtēju jūsu atbildes pēdējo daļu. To, ko jūs teicāt sākumā, ir ļoti nozīmīgi. Finansējums, kas palīdzēs attīstības valstīm un kas saskars ar klimata pārmaiņām, tam a, nevajadzētu samazināt citu palīdzību a, attīstībai, bet gan būt papildus tam. Mēs ļoti labi zinām, ka parlamentā mēs aizstāvam šo jauno finansējumu mehānismu un arī a, nodokli pārvadumiem. Priekšstādātāji pārtrauc runātāju, es atvainojos. Viņu. Tad vārds Margentīnī kundzei. Paldies, priekšsēdus kundze. Finansējums klimata izmaiņu apkarošanai. Kāda ir jūsu politika šajā jomā? Vai jūs pieliksiet pūles, lai Eiropas devums šajā jomā būtu uh, atbilstoši uh, tam, um, uh, ko euh, tā spējdot. Tagad lūdzu izvirzītājiem komisāram atkungam. Jā, es uh, labprāt gribētu atbildēt uz jautājumu. Jā, protams, es uh, ticu, ka ne tikai solījums 0,7% uh, ODA līdz 2015. gadam mums jātur solījumi. Visas tās diskusijas uh, tiek runāts par to, ka papildus uh, klimata pārmaiņu apkarošanas uh, lēmumiem. Jā, mēs solījām, ka tas būs papildus finansējums, kas būs uh, attīstības valstīm, jo tas nav tieši tas pats mērķis. Principā varētu teikt, jā, klimata pārmaiņas uh, un nabadzība uh, šeit ir uh, saistība, bet uh, netik ļoti. Un tagad Tobina uh, nodoklis, jā, Es esmu par to. Un nākošais? Tas pats. Eh, tātad es domāju, ka attiecībā uz klimatu izmaiņām mēs arī esam solījuši 0,7% 2005. gadā, un tagad ir jau 2010. gads. Mēs nedrīkstam laust savus solījumus attiecībā uz uh, valsts uh, attīstības sadarbību, ko esam solījuši, uh, ko esam devuši 2005. gadā. Hall, Vārds Halas kundzei. Paldies. Uh, ļoti priecājos dzirdēt, ka jūs apstiprinājāt, ka e, finansējums klimata izmaiņa apkarošanai tās būs papildus finansējums, bet vai jūs uzskatiet, ka komisijas aprēķini ir precīzi, vai jūs uzskatiet, ka mums varbūt būtu uh, a, e, tomēr atzīt, ka attīstības valstīm vajadzīgs vairāk finansās pabil, uh, um, finansējums, ņemot vērā, ka arī Eiropā energoefektivitātes pa, uh, paaugstināšanai ir vajadzīgs uh, finansējums jau iepriekšējais. Vārds. Tagad Gērens kungs. Jā, es atgriezīšos pie šī klimata pārmaiņu samazināšanas finansējuma. Jā, Kopenhāgenes mērķi mēs redzam, ka uh, Eiropas Savienības teiktais ir tāds divējāds saprotams un arī tie jautājumi, kurus uzdeva Harlems Dezirs, uh, kā arī uh, ir pretēji viedokļi tam un to uh, izteica dažas Eiropas Savienības dalībvalsts. Un es domāju, ka šai kakofonijai jādara gals un ka mums ir nepieciešams vienots, teiksim, risinājums un jūs varētu skaidrot, kā jūs to vēlties sasniegt sasniegt. Priekšstādātāji, pēdējais jautājums Kēlers Kons. Paldies, pilnīgi piekrītu. Tā domāju, ka runa par papildu finansēm, bet jau mēs zinām, ka dalība valsts saka, ka e, cīņa pret klimatu izmaiņām tiks finansēt no ODA e, finansējuma. Ko mēs varam darīt, ko jūs varat darīt, lai e, to novērst? Lūdzu, komisārkungs. Pārholskums jautājumu. Es domāju, ka mums jātur savu solījumu attiecībā uz cīņu pret klimatu izmaiņām. Protams, ir vajadzīgs vairāk finansējums, bet pat labāk mēs esam tikai līdz 2010, 11, 12 gadam finansējumu atlicinājuši. Šeit jau ir diezgan ambiciozs plāns, un to piepildīt jau būs diezgan grūti. E, otrs solis tas ir līdz 2020. gadam. Es domāju, ka. E, Tie, tā, tā ir nopietna eh, naudas summa, eh, bet nav runa tikai par naudas apjomiem, bet par to, kā tā tiek efektīvi tērēta. Garens kungs jautāja Es domāju, ka uh, mēs esam, teiksim, pavirzījušies uz priekšu Kopenhāgnā. Mēs ļoti uh, daudz strādājam un pavirzījamies tādam saturiskam uh, mērķim pretī. Jā, protams, ir arī daži uh, vīlušies par Kopenhāgnas rezultātiem, bet es domāju, ka mēs parādījām mūsu spēku sagatavojot Kopenhāgnas sēdes. Un tagad ir jāturpina īstenot un īstenot to, ko mēs sagatavojam pirms Kopenhāgnas sēdes. Un, uh, turpināt strādāt ar visu iesaisti, visām mūsu ambīcijām, lai sasniegtu globālu vienošanos apkarojot klimata pārmaiņas. Un Kalas kundzei es varētu atbildēt sekojošo. Ir diezgan skaidrs, ir ļoti skaidrs, ka valstu un valdību vadītāji decembrī apstiprināja savu apņemšanos īstenot to, ko valsts bija solījuši arī ņemot vērā krīzes situāciju. Nekad nav bijis šī saikne no klimata pārmaiņu naudas un šīs naudas. Tas ir vienkārši tāds jautājums, par kur cilvēki vienkārši runā. Es uzskatu, ka mums ir jānodrošina tas, ka dalībvalsts pilda savus solījumus. Un šeit šīs saiknes nekad nav bijis. Uh, Jo no vienas puses ir klimata pārmaiņa nauda, un tad ir otra nauda e, tālāk jautājums. Bet mums ir jāturpina. Un tālāk ļausim uzdot jautājumus trim minūšu garumā. Ka vispirms Kasmarika kungs. 45 sekundes es jums došu, Kasmarika kungs. Man pitāņi dotyczące. Uh, e, uh, e, Kandāt kungs, man jautājums par. Uh, DCI. Eh, Patreizējā institucionāla reforma mums dod iespēju eh, radīt ļoti vienkāršu uh, sistēmu, kā izmantot attīstības finansējumu, bet vai jūs neredzat, ka uh, ir risks, ka tas varētu tikt pakļauts uh, ārlējās darbības dienestam, un vai to nebūtu labāk jāapvieno visu šo finansējumu, visu šo darbu, uh, Uh, viena portfeļa paspārnē, lai nebūtu uh, tāda nekoordinēta rīcība. Uh, kā nodrošināt šo koordināciju labā līmenī? Paldies. Un tagad. Tagad minūte 45 laiks atbildē, lūdzu. Of... Es domāju, ka augstā pārstāva di, eh, amata izveide un ārlietu dienestu izveide dod Eiropas saimbai eh, lieliski iespēju eh, runāt vienā balsī. Es domāju, ka līgums arī skaidri attīstības politiku nosauc kā kopienas kompetences, un es, kā komisārs par šo resoru, atbildēšu par visu attīstības palīdzību. Uh, Es uh, sekošu ar ietekmes izvērtējumiem visā šajā jomā. Tas nozīmē, ka horizontālā attīstības uh, politika uh, visi priekšlikumi nāks no manas puses. Un tad, ņemot vērā konkrēto situāciju, tagad ar finansēm, ko mēs vēltos budžetā paredzēt, programmēšana paliks manā pārziņā. Un kā komisijas pārstāvis ārlietu padome, eh, man būs viss iespējas attīstības palīdzības mērķis aizstāvēt. Tā es domāju, ka šī arhitektūra, ko esam radījuši, vēl ir jāuzlabo, bet pamatelementi eh, saglabāt attīstības politiku kā vienu no es eh, galvenajām politikas jomām ir, tas eksistē. Un komisija noteikti ir apņēmības pilna to, ka tas tā paliktu. Papildu jautājumu nav. Pat labāk izslēdzās mikrofons runātājai. Yep. Mr. Piebalgs, poverty of... Piebalga kungs, nabadzības cēlons bieži ir e, pilsoņu tiesību e, rupi pārkāpumu e, valdošo klanu interesēs. E, kāda e, ir jūsu attieksme par e, palīdzības piešķiršanas priešnoteikumiem. Ņemsim pa piemēru Eritreju. Vai jūs uh, uh, iesaldēsiet A plānu uh, šīs valsts uh, atbalstam, uh, kamēr tā neuzlabos savu uh, um, cilvēktiesību situāciju? Es domāju, ka Eiropas Savienība ir spēles nopietnas soļus uh, savā vēsturē attiecībā uz attīstības palīdzību. Tagad, kaut arī nu, no, no līguma mums ir divi panti, kas tieši runā uh, Eh, par šiem jautājumiem. 8. pāns - politiskās konsultācijas, 96. pāns kad konsultācijas jau ir sākušās, ja notiek cilvēktiesību būtiski pārkām, tad uh, palīdzības sniegšana var tikt pārtraukt. Bet es domāju, ka tādi priekšnoteikumi attiecībā uz palīdzības sniegšanu, tas būs kontraproduktīvi. Tieši tādēļ, ka mums ir šī arhitektūra. Uh, E, gatavojot šo palīdzību sniegšanu, mēs e, sākam politiskās konsultācijas, un tajās mēs varam ļoti skaidri pateikt, ko mēs no šīs valsts gaidām. Ja šī valsts tam nepiekrīt, tad tā arī nepiekrīt tam, ka palīdzība tiks sniegta tādā veidā, e, kas neapdraud cilvēktiesības. Un tad uh, iestājas 96. panta gadījums tiešā veidā to saistīt, manuprāt, nebūtu gudri. Kādēļ tas nebūtu gudri? Tādēļ, ka e, mēs strādājam neatkarīgām valstīm un mēs nevaram e, priekšnoteikums tām izvirzīt. Tā nav cienīga attieksme. Varbūt jūs teiksiet, ka tas ir visefektīvākais veids, kā šīm valstīm runāt, bet ko tas nozīmē visefektīvākais veids? Nevienmēr tas ir vislabākais veids arī dzene. Eh, turklāt mēs arī sniedzam atbalstu nevalstiskām organizācijām. Tas ir ļoti svarīgi, eh, ka mēs to darām. Eh, un tā ir mūsu attīstības politikas būtiska daļa. E, tātad nevalstiskās organizācijas, kas strādā šajās valstīs, Eiropas nevalstiskās organizācijas, kā arī vietējās, kas atbalsta e, e, pilsonisko sabiedrību šajās valstīs. Tātad e, risinājumi ir dažādi. Runājot par Eritreju, šis jautājums e, ir aktuāls, un mēs ļoti skaidri esam pateikuši, e, ko mēs domājam par cilvēktiesību pārkāpumiem Eritrejā, tādēļ e, mēs nebaidamies, bet tiešu e, tādu priekšnotiekumu izvirzīšanu to mēs neatbalstam. Vai jūs variet dot vienu eh, attīstības valsts piemēru, eh, kurā eh, būtu pelnījusi stingrāku valodu no Eiropas Savienības puses? Nu, es tikai sāku tagad savu darbu. Es teiktu, pat labam, man attieksme pret visām valstīm ir vienāda. Es pret tām visām attiekšos godīgi. Uh, ja tikšu apstiprināts amatā, bet mans fokus neapšaubām uz tām valstīm, ar kurām valsts jau strādā Eiropas Savienība, piemēram, Gvinēja Konakri vai arī Nigērija, kur mēs varam teikt, ka demokrātija nopietni apdraudēta. Šeit mēs varam 96. pantu piemērot, un tas arī tiks rūpīgi darīts. Es šiem jautājumiem sekošu arī Demokrātiskajā republikā Kongo. Uh, un uh, darbs eh, ar šiem jautājumiem turpinās. Paldies, Gerens kungs, eh, jums vārds. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsādātājs kundze. Nabadzība ir arī konfliktu iemesls. Tā ir arī iemesls un sekas uh, konfliktiem. Uh, pieņemsim, esat komisārs un varat tieši iedarboties uz konfliktu novēršana, profilaks, lai samazinātu nabadzību. Un gribētu zināt, eh, kā jūs redzat šo mērķi. Un tas ir mans jautājums. Vai tas, eh, nu, nenorāda uz to, ka jums ir tāda vēl nozīmīgāka loma salīdzinot ar citiem komisāriem, piemēram, ar tirdzniecības eh, jautājumiem saistītiem un arī ar cilvēktiesībām. Piebalkungs, jums laiks atbildēji. Uh, Jā, es gribētu teikt jā, bet es domāju, ka korekta atbilde ir partnerība ar maliem kolēģiem, kas nodarbosies ar lauksainiecības uh, tirdzniecības un zivsaimniecības jautājumiem, es domāju, ka tas ir tas īstais atbildes variants, jo nebūtu uh, pareizi dot tikai naudu ar vienu uh, roku un pēc tam ar otru atņemt uh, caur citām politikām. Tas nav loģiski, jo mērķis visiem mūsu darbiem, visās politikās, arī attīstības politikā, ir tas uh, cīnīties pret uh, nabadzību, samazināt nabadzību. Un ja mēs varam sasniegt šo mērķi, tikai tā, ja ir uh, konsist, uh, kontinuitāte visās mūsu m, politikās, es domāju, ka mēs esam darījuši daudz, lai sasniegtu uh, vienprātību 2005. gadā attīstības uh, politikā. Es domāju, ka tas ir ļoti liels uh, panākums bijis, bet uh, šajā jautājumā jāturpina virzīties uz priekšu. Ir nepieciešama koherence attīstības politikā. Šis koncepts ir nozīmīgs. Mēs sākām to pielietot tikai pēc 2005. gada. Tas nozīmē, ka ir daudzas lietas, kuras mēs esam jau sākuši veikt mūsu politikā, bet ir vēl daudzas lietas, kuras varam vēl uzlabot. Uh, Un, kā jau teicu, es reprezentēšu komisiju. Uh, ārlietu padomē, un tas uh, nozīmē uh, teikt, nē, nē, nē, pagaidiet, tas ir pret mūsu uh, attīstības politikas mērķiem. Kādā konkrētā jautājumā šeit man būs lielāka ietekme dialogā ar dalību valstīs un sadarbībā ar maniem kolēģiem, ministriem, darbojoties šajā jomā. Šie ministri atbildēs par attīstības jautājumiem. Paldies! Papildi jautājums. Iespējams, ka ir tāda konflikta situācija Sudānas dienvidos. Ko var darīt a, kā Eiropas a, Savienība, lai mēs būtu a, efektīvāk nekā Ruandā tas bija, jeb Darfūrā atgādināšu, ka Sudānas dienvidos ir konflikts, kurā 1,5 miljoni cilvēki ir gājuši bojā iespējams. Piebalgu kungam laiks atbildēja. Jā, mēs esam daudz sasnieguši humāno palīdzību šajā reģionā, ne tikai komisija, bet arī dalību valstis, un es domāju, ka Sudānā labākais būtu atbalstīt darbu ar um, apvienoto nāciju organizāciju. Tas ir globāls konflikts, un mums ir jāstrādā visiem vienā virzienā - Ķīnai, ASV, Eiropai, Tas nozīmē, ka šis vienotais mērķis mūs vieno, lai būtu veiksmīga mūsu darbība Sudānā. Paldies. Levin, vous avez la parole. Levins kundze, eh, laiks jautājumam. Herr Pībalks, eh, nī tolāt mistu. Paldies, Pībalkungs. Eh, jūs runājat par uh, politikas, dažādo politikas jomu um, viengabalainību, un uh, jūs pieminējāt uh, zvejniecības, zivsaimniecības politiku. E, e, šeit e, attīstības valsts arī ir iesaistīts, kur krastos ir pārāk liela nozveja, kas rada grūtības šīm valstīm ar nozveju. Un, um, apmierināt pašām savas vajadzības. Ko jūs darīsiet kā komisārs šajā ziņā? Vai jūs rūpēsiet par to, lai, vis, lai uh, zvejsaimniecības politika arī būtu saskaņota ar uh, jūsu politiku? Piebalkungs, jums iespēja atbildēt. Runājot par zivsaimniecību. Mums ir eh, nolīgumi, eh, bet mums ir tagad arī zilstēmniecības partnerības nolīgumi, un tas ir ne tikai jauns termins, eh, bet ar jaunu domāšanu, es ceru, jo gal galā mēs vēlamies nodrošināt šīm valstīm iespēju apgādāt sevi ar nepieciešamiem šo pārtiku, un uh, zivsaimniecības sadarbības līgumu, uh, nolīgumu mērķis ir ļaut šīm valstīm ilgspējīgi uh, šo uh, saimniecības jomu vadīt. Uh, uh, tātad šeit uh, arī pastāv kvotas, un mēs negribam uh, nozvejot tās zivis, kas patiesībā e, pieder Āfrikāņiem pašiem un kuras arī vajadzētu viņiem pašiem varēt nozvejot. E, e, mums jāraugās tiešām uz to, lai šīs valsts varētu ilgspējīgi arī nodarboties ar zivsēmniecību. Nākamo piecu gadu uh, laikā Eiropas Savienībā arī būs jāgatavo zivsēmniecības sektora reforma. Uh, Un e, skaidrs arī, ka attīstības komisārs ļoti rūpīgi seko šim darbam, lai tas neapdraudētu attīstības e, e, darbu. Es zinu, ka zilsainiecības jomā nav viss ideāli attiecībā uz šo partnerības nolīgumu īstenošanu, tādēļ es savu kolēģu uzmanību pievērsīšu šim jautājumam. Es uzskatu, ka uh, attīstības komisāra uzdevums ir norādīt, kur šajās jomās mums ir problēmas, kas uh, uh, būtiski skan, mū, skar mūsu dalību, uh, mūsu partnervalsts. Papildi jautājums. Jūs runājāt par priekšnoteikumiem, par nosacījumiem. Un man ir šāds jautājums. Kā ir ar šīm valstīm, ar kurām jau ir parakstīta līguma, Kanakrī, Gvineja un Mauritānija? Uh, šeit šajās valstīs ir problēmas ar demokrātiju. Vai būs kaut kādi kriteriji attiecībā pret valstīm, ar kuriem Eiropas Savienība gatavojas noslēgt zivsaimniecības partnerības nolīgums? Es kopā ar Loju Mišela kungu biju devies vizītē uz Āfrikas kontinentu, un Luja Mišela kungs strādāja ar Mauritāniju pie zivsaimniecības līguma, cenšoties to saskaņot ar mūsu kopīgo politiku. Mēs negribam atdalīt politikas pa sastāvdaļām, zivsaimniecība vienā virzienā, kaut kas ir citā virzienā. Šeit jāsaka, mana pieredze ir man ļoti lieta noderējusi. Es nezināju tad, kad eh, tur es biju, ka es būšu iecelts šī amata. Austenim. Tālāk nākamais jautājums 45 sekundes. Priekšsēdētāj kungs, komisāra kandidāta kungs, es um, gribētu runāt par Ķīnu un cilvēktiesībām. Šī valsts nav labākais piemērs šajā ziņā, bet no otras puses Ķīna ir arī milzīga ekonomika ar milzīgiem resursiem. Uh, Eh, kas ir spējīgi iztērēt daudz miljardus eiro Olimpisko spēļu organizācijā. Arī milzīga donorvalsts ir Ķīna. Eh, un Indija, piemēram, pēc tsunami ir atteikusies, ir bijis atteikusies no Eiropas Savienības palīdzības, kas bija domāta tsunami seku likvidēšanai. Kā jūs plānojat izvērst darbības eh, ar Ķīnu? kā mēs mērīsim sniegto palīdzību šim reģionam, vai mēs mērīsim to attiecībā pret IKP. Es vienkārši domāju par to, ka arī Brazīlija un Ķīna un citas valsts varētu parādīties, ka nopietni spēlētāji šai jomā. Atbildi. Noteikti esmu ļoti uh, eh, apvienot, ka Eh, eh, Ķīna ir spērus būtisks soļus uz priekšu, un es ar to gribu apsveikt Ķīnas tautu. Tāpat laikā ir daudz Ķīnas reģionu, kuros iedzīvotāji ļoti nabadīgi. Un mūsu programma noteikti eh, vēlas šos jautājumus risināt. Tās nav Eh, kaut kādas milz programmas, bet tās piemērots konkrētai situācijai. Un tagad mums būs arī vidus posma pārskats, eh, kā tas viss darbojās. Mēs to pārbaudīsim arī turpmāk. Mana politika ļoti skaidri būs vērsta tomēr uz vismazāk attīstītām valstīm uz viņām mums ir jākoncentrējas, uz tām, kam visvairāk ir vajadzīgs mūsu atbalsts. Tikai tādi mēs varēsim dot lielu pievienoto vērtību. Tāds būtu mans jautājums, jūs, eh, man atbild jūsu jautājumam. Labāk, question, Mr. Tanak. Mani interesē jautājums, kas ir saistīts ar iepriekšējo. Uh, par šo pavēlniecības ķēdi ārējās rīcības dienestā. Jums būs eh, savi darbinieki šajā eh, birojā, jūs strādāsiet ar vēstniecībām, ar delegācijām. Eh, tur būs arī kaut kāda iekšējā vēstnieku hierarhija, kas atbildēs jums droši vien Eiropas Savienības galvenie ierēģi atkal savukārt būs atbildīgi Eštons kundas priekšā. Kādā veidā jūs strādāsiet ar savu dienestu darbiniekiem? Kā jūs sniegsiet viņiem instrukcijas? Kādā veidā sadarbosies un kādas instrukcijas Eštons kundzes sniegs es viesniekiem trešajās valstīs? Atbilde. Mēs jau daļēji par to runājam šodien mēs runājam, ka Eiropas Savienības delegācijas ir pakļauts reliksam. Un tālāk ir pakļautība attīstības komisāram. Zināmā mērā šī hierarhijas situācija nav jauna. Uh, Arī agrāk mēs strādājām ar augsto pārstāvu, ar Salonas kungu, un arī politiskā jomā Luja Mešela kungs vienmēr sadarbojās attiecīgā hierarhikā gaisotne. Uh, bet runāt par praktiskiem piemēriem, 96. pāns un tā īstenošana. Es piedāvāšu komisijai uh, strādāt šai sakrā kopā ar Eštons kundi. Tātad attīstības politikas ziņā es būšu atbildīgs jūsu priekšā, budžeta komitejas priekšā, arī citu komitejas priekšā. Bet eh, kopējā arhitektūra tas ir kaut kas tāds, ko uzrauga Eštons kundze. Dažreiz vadošo lomu uzņemšos es, eh, dažkārt Eštons kundze. Bet eh, mēs esam uzsākuši jau darbu, es uzskatu, ka mūsu partnerība būs ļoti auglīga. Man šauba nav, ka mēs varēsim sastrādāties ļoti labi, ka mums nebūs nekāda liela konflikta, ka mums nebūs nekāds pretruns starp attīstības politiku un ārlietu politiku. Tālāk Zimerkundze. Herr Piebalgs, in Ihren Beziehungen. Piebalkungs, jūs attiecībās ar attīstības valstīm mēs redzam, ka uh, publisko pakalpojumu liberalizācija un infrastruktūras liberalizācija ir nozīmīga jautājums. To uzdevu jau pirms pieciem gadiem jūs šī amata iepriekšējiem veicējiem. Kāda ir jūsu nostāja? Uh, attiecībā uz šo spiedienu, ka pakalpojumi arī pieeja ūdenim, cik tālu tā, tas atbilst Eiropas Savienības mērķiem apkarot nabadzību. Mišela kungs toreiz teica, ka šiem pakalpojumu veidiem nav jābūt pakļautiem tirgus spiedienam. Vai jūs piekrīt šādai nostājai? Tagad piepalkums. Atbilde. Kā tas izskatās, vai tas ir liberalizēts, vai valsts uzņēmums, kas uh, sniedz šo pakalpojumu pieeju ūdenim, tā nav mū, tas nav mūsu uzdevums noteikt, vai tas ir tirgus ekonomikas jautājums vai liberalizācijas jautājums. Bet, protams, ir iespējams arī tas, ka, ja ir privāti resursi, tad tie tiek uh, izmantoti. Tas dažkārt var būt. Uh, mm, palīdzība. Mūsu mērķis ir, uh, lai būtu pietiekam daudz ūdens un lai ūdens būtu tīrs. Tas ir mūsu attīstības politikas mērķis. Mums nav jāsaka, kādai šai, politi kādai šai politikai jābūt, bet rezultātam ir jābūt uh, sasniegtam. Tas ir mūsu uh, mērķis um, šim pamatpakalpojumu sniegšanai. Tas ir mūsu mērķis, un mēs nekad neesam neko citu noteikuši. Mēs neesam likuši uzsver tikai uz liberalizāciju, mēs nekad neesam sekojuši šādai politikai, un es arī tādu neturpināšu, jo visas mūsu programmas. Tās ir dialogā, tās ir veidojušās dialogā starp a, tiem, a, kas ir saņēmēji un starp Eiropas komisiju vai Eiropas Savienības dalībvalstīm. Ihnen aber bewusst, Papildu jautājums, bet jūs eh, zinat, jūs apzināties, ka gan Kotonu nolīgums, gan arī uh, eh, EPA nolīgumi un arī, piemēram, uh, Eiropas investīcijas bankas uh, mandāts tieši uz to ir vērts liberalizācija publiskajiem pakalpojumiem un arī infrastruktūras liberalizācija. Kā jūs vēlties mainīt šos līgumu pamatus, ja jūs uh, nedomājat, ka tai ir jābūt Eiropas Savienības politikas izpausmē? Komisāra Desiņie. Tagad komisāram at kandidātam vārds atbildēja. Jā, reģionalizācija ir tas mērķis. Mēs vēlamies ar ekonomiskās partnerības nolīgumiem, ar šiem lēmumiem veidot reģionālu sadarbību un to stiprināt, jo, protams, valstis Āfrikā lielākoties ir ļoti izolētas un tikai kopā. Uh, Mēs eh, tās var veidot tādai lielāku ekonomisko uh, telpu, bet liberalizācija nekad nav bijusi mūsu galvenais mērķis. Mēs domājam, ka Āfrikas valstis uh, var daudz ko um, gūt no pasaules tirdzniecības, bet mums nekad nav bijis tā, ka mēs uh, kaut kādā veidā uh, īstenot spiedienu šīm valstīm, un mēs tā arī nedarīsim. Ar Kotonu līgumu, jā, nu tas jau strādā, jūs zinat arī uz kāda pamata, un pārskats ir tikai atbildi uz dažiem, dažām izmaiņām pasaulē, un es turpināšu strādāt. Uh, tā, ka šī attīstība un uh, kotonu nolīgums un arī uh, ekonomiskās partnerības līgumi uh, ir uh, in, uh, šo valstu interesēs un tā tiek izmantot. Paldies, priekšsēdētāji. Tagad uh, nākošais runātājs Messerschmidt kungs, 45 sekundes, lūdzu. Tak for det. Jeg synes, det er lidt for uroligende, så lidt de gør ud af øh, frihandelsaspektet. For mig... Um. Tā tad man rad bažas, ka jūs nerunājat vairāk par brīvo tirdzniecību. Manuprāt, ka brīvā tirdzniecība ir tas vislielākais, ko mēs varam dot šīm valstīm, vairāk nekā viss cits, ko mēs kā jau savienība varam darīt. Un tad es gribētu zināt, kādai vajadz, jūs prāt vajadzētu būt Eiropas saimnes stratēģijai attiecībā uz brīvo tirdzniecību, vai mums vajadzētu turpināt ar daudzpusējo procesu, kas pat labāk ir. Uh, nobloķējies, sabloķējies vai būtu jāstrādā divpusējā jomā. Un tad par Āfriku. Vai jūs um, koncentrēties uh, uz uh, tikai dienvidu uh, austrumu uh, asi vai arī uz citiem aspektiem? Vārds piebalkungam. Ļoti skaidrs, ka. Neviena valsts nav panākusi progresu uh, nekad pasaulē, ka tā ir bijusi izolēta. Uh, Katra valsts, kas nonāk izolācijā, eh, patiesībā nevar parūpēties par savām pamatvērdzībām. Tādēļ eh, mēs ticam, ka katrai valstī vajadzētu ņemt dalību globālajā tirdzniecībā, un mums ir ilga pieredze sadarbībā ar dalību valstīm, ar eh, attīstības valstīm. Ar dažām tā ir bijusi veiksmīgāka, citām mazāk veiksmīga. apmēram 60% eh, no mūsu eksportiem ir uh, pārtiks produktu un tikai 10% ir pārstrādāti srūpniecības preces. Tādēļ mums ir jāatbalsta šīs valsts, es domāju. Mums ir jāpamudina šīs valsts strādāt kopā un radīt savus tirgus, lai tās varētu arī viena ar otru tirgoties. Tādēļ es domāju, ka ir svarīgi tirdzniecības potenciāli izsmelt un attīstīt. EPA ir mēģinājums palīdzēt valstīm eh, veiksmīgāk darboties tirdzniecības jomā, jo tieši caur tirdzniecību var tikt radīta labklājība, to mēs redzam ar Ķīnu, ar Indijas piemēru. Tas nav vienkārši ceļš, bet mēs nevēlamies šīm valstīm neko uz, spiest. Mēs vēlamies atvērties tām un pamudināt tās e, ņemt dalību globālajā tirdzniecībā. Es domāju, ka tas ir jāturpina. EPA e, e ir bijusi ļoti veiksmīga ar Karību jūras valstīm. Ehm, tādēļ mēs to turpināsim, esmu droši, ka to darīsim, un ja mēs konstatēsim, ka tas nestrādā, tad mēs izvērtēsim situāciju no jauna. Papildi jautājums no Messer Šmita kunga puses jā, mēs tomēr esam nobežījušies, jo mēs ļoti skaidri redzam, ka daudzpusīgās Dohas sarunas ir sabloķējušās. Un kamēr mēs Eiropā domājam, ka pasaules tās vietas, eh, Dienvidkoreja, Merkusūras, eh, Ķīna, eh, citas reģions strādā daudzās jomās. Un realitāte ir tāda, ka daudzpusējā sadarbība šeit notiek Tātad, ko jūs darīsiet šajā ziņā? Well, we Mēs Eiropas Savienībā esam redzējuši, ko nozīmē integrācija. Un tas ir pats svarīgākais. Varbūt tas ir pats sarežģītākais, tomēr pats produktīvākais veids. Tikai reģionālā sadarbība palīdzēs mums sasniegt mūsu mērķus ja mēs strādāsim fragmentāri, tad mēs paveiksim tikai atsevišķus darba aspekts, bet mums ir nepieciešama kopaina. Es, piemēram, līča sadarbības padomē par to runāju. Um, viena lieta ir sadarboties ar Kuveitu, cita ar citām valstīm. Mums ir jāveicina sadarbība. Ja mēs neveicināsim visaptvaroši, tad varētu būt konflikti. Uh, tātad atbildes, jāsniedzot īsti, mums ir tikai 40-45 sekundes. Uh, Yes. <clears throat> Thank you very much. Tagad tā, eh, pie politiskām grupām nepiedaroša deputāta. Mans vārds ir Pasku. Esmu Alfred komitejas priekšsēdētāja vietnieks. Priekšsēdētāji, nē, tas bija tikai pie politiskām grupām nepiedarošajiem deputātiem, lūdzu. Tā tad nav tādu zālē. Tagad mēs turpināsim ar mūsu procedūru un uh, tagad. Uh, citām komitejām ar tagad Paskūkungs, AFET komitejas vārdā. Čet... 3 minūtes 30 kopējais skaits. Lūdzu. Vai es eh, drīkstētu lūgt, lai nākamais kungs uzdod jautājumu, ko es gribēju uzdot? Paldies! Es gribu runāt par Jemenu. Jemena ir kļuvusi par auglīgu zem ekstrēmistiem. Un nesen saņēmu informāciju, ka janvāra beigās Londonā būs konference. Vai jūs apmeklēsiet šo konferenci, vai arī tikai Eštons kundze tur dosies, vai arī jūs iesi, brauksiet tur abi kopā? Lūdzu, jums vārds atbildē. Gudīgi sāmpau. Jā, Jemena tiešām viens, ir viens labs piemērs kas norāda, ka mums ir nepieciešams stiprināt sadarbību Eiropas Savienības iekšienē. Tiešām mēs esam atklājuši uh, valstis, kas ir saņēmuši ļoti maz palīdzības. Arī Jemen ir bijusi tāda valsts, kas saņēmusi maz mūsu palīdzības. Mēs um, noteikti varētu strādāt šeit labāk, tāpēc uh, Jemen noteikti paliks mūsu uzmanības lokā. Runājot par Londonas konferenci, es neesmu pieņēmis uh, vēl nevienu uzaicinājumu. Esmu strādājis um, komisijā piecus gadus. Un es zinu, ka man ir jākonsultējas ar parlamentu, man ir jādzird parlamenta viedoklis, un uh, pirms es saņemšu atbildi no parlamenta un nav arī garantijas par manu nākamo darbu, tad uh, kā es varu plānot šāds konferences. Mēs tagad uh, turpināsim ar Afet komisiju ah, Arif kungs. Nē, priekšsēdētājs kundze Zagaref kungs, tā būs starptautiskās tirdzniecības komiteja, kuras vārdā uzdošu jautājumu. Tātad um, izvirsēts komisāra kungs tagad ar uh, tirdzniecību un palīdzību tirdzniecībai un sadarbību ar Eiropas parlamentu ir tāds detalizēts ziņojums uh, par uh, mērķiem un izvērtējumiem. Un par uh, attīstības uh, programmu. Kā jūs redzat šo iespējamo sadarbību? Tagad vārds piebalda kungam. Atvainojiet, bet jūsu jautājums ir ļoti, ļoti delikāts, tādēļ atbildēšu angļu valodā uz šo jautājumu palīdzība tirzniecībai, aid for trade, ir um, tāda lieta, kas man nedaudz mulsina. Arī nosaukums mani mulsina. Palīdzība tirzniecībai nozīmē, ka mēs mainām uh, palīdzību pret naudu, bet tas tā nav. Mums ir nepieciešams atbalstīt tirzniecību, tāpēc šīs programmas nosaukums ir varbūt maldināts. Otkārt, E, tā ir e, diezgan jauna politika, šī palīdzība tirniecībai. Mēs e, atbalstam attīstību šeit caur nacionālām aploksnēm, arī caur reģionālām finansējuma aploksnēm. Tāpēc es uzskatu, ka tagad būtu pāragri runāt par kādu konkrētu budžetu līniju. Es labprāt ieradīšos Inte komitejā, lai runātu par šo jautājumu un darīšu to pēc iespējas ātrāk. Šī tēma ir ļoti svarīga un šeit es varu tikai piekrist. Uh, Mēs um, esam gatavi pakāpeniski palielināt atbalstu. Tagad mums ir apmēram viens miljards ir šim nolūkam. Dalībvalsts arī ir atlicinājuši šādu summu, bet mums ir jāseko, kā mēs varētu progresēt labāk. Tāpēc šobrīd nevarēšu dot jums konkrētu atbildi. Var tikai pateikt, ka tas ir jautājums, pret kuru mēs attieksimies ļoti nopietni. Tā ir laba iniciatīva, bet mums ir jāskatās, kā vislabāk to turpināt tādā veidā, lai rezultāts būtu tāds, kā mēs sagaidām sagaidām. Proti, mēs gribam, lai šīs valstis spēj pašas piedalīties globālajā tirdzniecības apritē, un tas ir mūsu mērķis. Paldies. Tagad ir papildi jautājums. Jā. Jautājums pēc tam vienkāršs. Kāda ir jūsu nostāja par Eiropas Savienības budžetu? Tas ir jautājums, ko parlaments uzdod uh, vairāk kārt. Piebalgungs. Jā, mēs esam pilnīgi e, vienisprāts. Es domāju, ka jau pirms pāris gadiem šis priekšlikums ir izteikts, un e, es e, domāju, ka ir grūti saprast, kādēļ šie speciālie fondi tiek veidoti. Un, e, protams, ka ir jābūt parlamenta m, atbalstam, un ja ir e, steidzami nepieciešama, e, steidzam nepieciešams atbalsts, e, un tagad ir Fed un e, citi instrumenti, un tas vienmēr rada liels problēmas. Un katreiz komisijas nostāja būs pilnīgi skaidra. Mēs esam par šo budžetu Eiropas attīstības palīdzības sniegšanai. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Tagad nākošais runātājs Mičelkungs. Paldies, priekšsēdētājs Piebalkungs. Jūs atbildē, raksturveidā atbildē, jūs pieminējāt pārtiks drošību un es savā sākuma runā runāju par zemes īpašuma tiesībām. Uh, Vai jūs uzskatiet, ka Ķīna var investīt uh, attīstības uh, valstīs tik plaši, kā tā to dara, īpaši Āfrikā, un kādu jūs redzat šeit Eiropas lomu, vai mēs varam atbalstīt uh, pārtikas ražošanu un uzņēmības garu attīstības pasaulē vārds pievalkungam? Atbildi. Es jau pieminēju šos tirdzniecības datus, īpaši ar ACP valstīm un Eiropu, un šie skaitļi ļoti rada bažas. 10% tikai uh, pārstrādātu produktu, tas e, noteikti nav pietiekoši. Uh, mums noteikti ir jāinvestē šajās valstīs. Mēs esam radījuši investīciju uh, iespējas. Uh, Un es domāju, ka daļa no atbildes noteikti, daļa no risinājuma ir veicināt investīcijas, kas rada darbvietas un dod pienoto vērtību. Nav runa tikai par e, e, izēvielu importu no dalību e, valstīm vai naftas. Tas ļoti svarīgs uzdevums. Es jau teicu, ka es ļoti rūpīgi raudzīšos uz to, lai mūsu sniegtais atbalsts uzlabot šo valstu ekonomisko attīstību ilgtermiņā. Tādēļ es domāju, ka tas ir veids uz priekšu. Uh, E, kā virzīties, bet nevienīgais. Mēs noteikti balstīsimies šo principu. Jūs pieminējat pārtiku. Pārtiks aģentūra e, vadīja pārtiks drošības programmu, un šeit mēs esam padarījuši ļoti labu darbu. Mēs, kā jau teicāt, e, investējām, lai dotu ne tikai pārtiku, lai paēdinātu cilvēkus, bet lai zemnieki varētu izaudzēt pārtiku uz vietas. Un es domāju, tas ir veiksmīgs piemērs. Tas bija ļoti labs piemērs, kā mums vajadzētu darboties jautājums, Mičelkungs. Paldies eh, par šo atbildu. Un vai es varu eh, pareizi interpretēt jūsu atbildu, ka, ka referents pārtiks drošības instrumentu eh, atbildīgi, ka jūs esat atvērts idejai atbalstīt cilvēku uzņēmības garu, lai tie varētu paši pabarot savas ģimenes un Eh, ļoti vienkārši var teikt, jā, es zinu, ka zemes īpašuma tiesības ir ļoti uh, kars jautājums, un tas izaicinājums mums nākotnē. Mēs cenšamies caur DCI programmu atbalstīt uh, jautājumus, kas ar to saistīti, uh, šīs valsts, un es domāju, ka galvenokārt mums jādod šīm valstīm pašām akšķē rokā. Tātad īpašuma tiesību jautājumi ir ļoti jūtīgi, es to pilnīgi saprotu. Es eh, strādāju Latvijas valdībā 90. gadu sākumā, un tur arī mums bija jautājumi par uh, eh, īpašumu tiesību atjaunošanu. Uh, valdība saņēma toreiz Latvijā lielu kritiku par uh, to, bet tikai tas radīja uh, pamatu arī tālākai izaugsmē nākotnē. Paldies, tagad vārds Kašman kungam. Paldies, priekšsēdus kundz, kandātu kungs. Kā mēs zinām, cilvēku tiesības eh, attīstības pasaulē eh, tiek apdraudēts sieviešu, bērnu tiesības eh, Malāvi, Burundi un citās valstīs, īpaši geju, biseksuālu tiesības. Parla, šis parlaments ir balsojis par to, ka cilvēktiesības ne, nevar būt apšaubāmas vai relativizējamas. Un E, tātad diskriminācija pabalstoties uz dzimumu, e, etnisko piedarību, e, invaliditāti vai seksuālo orientīciju, kā arī HIV aids inficētiem nav pieļaujama. Vai jūs piekrītiet šiem principam, vai jūs cīniesieties par to, kad tiks pārskatīts kaut un nolīgums? Es pilnīgi piekrītu šim principam. Par to nevar, to nevar apšaubīt, Šīs ir vērtības, eh, uz kurām mēs balstamies. Mēs nevaram pretām iestāties, tās mūs padara spēcīgas. Un kā argumentu, es domāju, ka Kairā tas bija šī sanāksme, eh, kur eh, patiesībā viss nonāca pie šiem secinājumiem, varbūt ne tieši šādā formulējumā, kā jūs teicāt, bet ļoti tūtām. Piemēram, ir minētas visas ģimenes tiesības visās ģimeņu formās. Uh, Un eh, es domāju, ka eh, starptautiskā sabiedrība virzās uz to, ka, valsts, eh, ka šie principi tiek atzīti arī tajās valstīs, kurā mēs esam kotonu nolīgumu noslēguši. Papildi jautājums? Paldies, kandāt kungs. Uh, priecājos par šo jūsu apstiprinājumu. Ko jūs sacīsiet tiem dažās komisijas kabinetos, kuri saka, mums nevajadzētu šo nediskriminācijas principu uzturēt attiecībā uz lesbiešu un uh, geju tiesībām uh, pārskatot kotonu nolīgumu? Piebalgungs parādiet man jums, e, man viņas, tad e, es e, viņas pārliecināšu. Es domāju, ka tā pieeja nepareizi. Mēs ticam tam, un ja mēs tam ticam, tad mēs to neapšaubām. Ir lietas, pa kurām nevar būt runa, kuras nevar apšaubīt. Tas ir ļoti vienkārši. Pretējā gadījumā mēs zaudējam savu cieņu. Tā ir problēma. Nav runa par citiem. Te runa par mums. Un tad, tad eh, mēs nevaram apšaubīt to, kam mēs ticam. Gērans kungs, lūdzu, jums vārds. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšstādājs kundze. Mans nākošais jautājums eh, ir par reģionālo dimensiju, runājot par uh, cīņu pret um, slimībām, par energo uh, drošību, par tirdzniecību. Uh, mēs nevaram aizmirst reģionālo um, dimensiju. Atgādināšu, ka Lūija Mišels izstrādāja praktiski tādu redzējumu šajā jomā. Un dažādas uh, valstis tika aicinātas noslēgt ekonomiskās sadarbības uh, līgumus, lai veicinātu uh, reģionālo ekonomisko sadarbību īpaši. Un mans jautājums ir tāds, kāds līdzeklis būs jūs rīcībā, ko jūs attilstīsiet, lai 28 um, aktieri, prot 27 dalībvalsts un komisija tā darbotos, lai būtu nu, tie vislabākie partneri un īpaši komisija. Uh, priekšsētāji, piebalgums jums jāuzvin uh, šī jautājuma nobeigums un jāmēģina atbildēt. Piebalgums atbild? Jā, es esmu lepns par to, kas ir izdarīts, jo tad, kad es. Uh, jautāju, uh, kas ir uh, šie sarunveicēji uh, Gvinējā. Tas bija Burkina Faso prezidents, un uh, viņam bija mandāts, ko iesniedz reģionālā organizācija, un tas bija tas pats arī uh, Zimbabves gadījumā un Dienvidā Āfrika. Uh, jo reģionālā sadarbība ir tam veiksmīgāka un um, efektīvāka. Es biju enerģijas, par enerģijas jautājumiem atbildīgais uh, komisārs un darbības laikā tikos ar daudzām reģionālām uh, institūcijām uh, Rietumāfrikā uh, arī un. Uh, Es domāju, ka tās ir ļoti, teiksim, profesionālas un nobriedušas organizācijas. Tās iespējas, kāds ir mūsu rīcībā, lai a, mēs veiksmīgi darbotos reģionālā sadarbībā, ir a, šīs ekonomiskās sadarbības līguma, jeb EPAS. Un es domāju, ja mēs spēsim pārliecināt visus iesaistīties, tad tas mums dos jaunu, teiksim, aktualitāti, jaunu efektivitāti. Darbs ir smags, bet mums ir jābūt veiksmīgiem. Tas ir nepieciešams priekšsādātāji, vai ir papildi jautājums Gorens kungam lūdzu? Jautājums. Tātad šī sadarbības līguma ir domāta, lai atvērtu valstis starptautiskai tirdzniecībai, bet tas neizslēdz to, ka ir iespēja veicināt tirdzniecību valsts iekšienē. Ja kā jūs veicināsiet starp reģionālo tirdzniecību, jo tās ir praktiski viens medaļas abas puses, tās ir nepieciešams reģionālajai attīstībai. Priekšsēdētāji pievalkungs, jums laiks atbildēt. Pievalkungs, atbild. Es domāju, ka mums ir jāfokusē ja mūsu uzmanību uz infrastruktūras projektiem. Nav pietiekam daudz infrastruktūras projektu Eiropas Savienībā, bet vēl mazāk to ir Āfrikā. Un ja nav infrastruktūras, tad ir sarežģīti veicināt tirdzniecību. Es domāju, ka ir ir nepieciešama attīstības politika un tā ir jāvirz uz infrastruktūru, enerģiju, transportu. Tas dod iespējas. Tā ir viena lieta. Un otra, ja mēs būsim veiksmīgi šajās ekonomiskās partnerības eh, līguma jomā, tas veidos uh, ekonomisko telpu un tas dod arī daudzas iespējas. Un ja mēs būsim veiksmīgi šeit, tad mēs varēsim iesaistīt uh, visas sfēras uh, investīcijām infrastruktūrā vai arī aktīvajā ražošanā. Paldies! Tagad nākošais runājas Tanakungs. That... Priekšsēdētā kundze, kandidāta kungs, eh, Eiropas attīstības fondi ir kopējās politikas neatņem sastāvdaļa. Mēs uzskatām, ka tas būtu jāiestrādā kopējās eh, procedūrās. Eh, tāpēc mēs esam satraukušies par to, ka nav pietiekamas kontrols šeit. Vai jūs uzskatāt, ka šī fonda budžetizācija palīdzēs mums atrisināt šo pretrunu, kas skar Eiropas budžeta procedūras? Uh, atbilde. Es pilnībā atbalstu šo ideju. Eiropas attīstības fonda budžetizācija ir ļoti pamatots jautājums. Viens aspekts ir parlamentārā kontrola, bet ir arī ļoti daudz citi aspekti. Vispirms es gribētu pateikt par atsevišķiem soļiem, par mūsu AKK partneriem. Mēs gribam, lai tie nebūtu uh, zaudētāju. Mēs veidojam ar šo reģionu ļoti īpašas attiecības, arī Āfrikas un Karību un Klusā okeāna valsts paļaujās uz mums kā uz partneriem. Mums ir noteikti jāpārliecina arī viņus kā partneris, ka viņi nezaudēs no šī procesa. Otkārt, sadarbība ar dalībvalstīm. Arī dalībvalsts ir jāpārliecina par to, ka šis solis ir labs, ka tas nesīs pozitīvu rezultātu arī dalībvalstīm. Lūk, šie divi aspekti Tad jāstrādā ar AKK partneriem un arī ar dalībvalstīm jāpārliecina abas puses par to, ka šis solis ir pats pareizākais un ka tas ir jāsver. Nākamais jautājums. Pirms Ziemassvētkiem Kongo Demokrātiskā republika noraidīja priekšlikumu nodrošināt lielāko atbalstu caurskatamību. Kāda ir jūsu attieksme pret šo soli? un kā jūs rīkosties nākotnē līdzīgās situācijās. Piebalkungs, lūdzu. Ja šis jautājums ir ļoti svarīgs, ir ļoti grūti strādāt situācijā, kāds uzskata, ka jūsu paziņojums nav bijis pareizs. Es ceru, ka es nenonāku šādā situācijā. Tāpēc, ka šī situācija ļoti īpaša, ļoti neordināra Es uzskatu, ka mums ir jāpauž sevi īstenie viedokļi. Mums ir jāizmanto tie mehānismi, kas ir pieejami. Kaut un nulīguma ietvaros astotajā pantā ir runa par politiskajām konsultācijām, un es domāju, ka mums ir jāmobilizē, jāmobilizē visi mūsu spēki, lai virzītu sarunas kopā ar visiem partneriem, arī Kongo pusē, jo nebūtu pareizi izraut atsevišķu daļu no, kop, no kopējā konteksta. Jo tas, par ko jūs runājat, tas bija apvainojoši. Viss šis jautājums ir ļoti komplekss. Es ļoti ceru, ka komisija eh, varēs atrisināt šo pretrunu līdz tam brīdim, kad es sāku strādāt, un es ceru, ka nākamajos piecos gados eh, es nenonāku šādā situācijā, jo šādā veidā tiek pilnībā kropļots viss mūsu attiecības. Un tad, kad attiecības tiek grautas, tad cieši cilvēki, nevis valstu valdības. Tāpēc ir jābūt diplomātiskiem, bet vienlaicīgi ir jāpauž arī mūsu vēstījums. Es nevaru apgalvot, ka es būšu veiksmīgāks, bet es neslēpšu patiesību. Paldies! Tālāk Keller kungs. Policy coherence. You... Par politikas vienkablānību. Vai jūs gribat pārskatīt Eiropas eh, lauksaimniecības politiku un eh, zivsaimniecības politiku eh, attīstības politikas gaismā? Un otrs jautājums, vai jūs varētu pateikt, kā jūs redziet vienotās savienības pieeja un kā jūs, kā kontekstā tieši attīstības politiku, piebalkungs? Tie ir divi virzieni, kurus mēs noteikti izmantosim. Ir neizbēgams reformas šajās jomās jāizdara, un es kā komisārs arī sekošu ietekmes izvērtējumiem attiecībā uz attīstības palīdzību. Uh, tas ir jādara ļoti rūpīgi, par to es rūpēšos, bet tomēr mums arī ir jāskatās, ka ir citi instrumenti mūsu rīcībā, piemēram, paziņojumā par pārtiks drošību šeit būs jautājums par mūsu aktis, aktīvo pieeju, kas ir jādara, lai uh, attīstības politikas mēģis panāktu. Dariet to, jo tas veicina attīstības politiku, nedariet to, jo tas ir pret attīstības politiku, tāda uh, vēstījums būs jāraida. Un par atti, e, e, par šo ODA attīstības politiku, politiku, e, es domāju, tas ir ļoti skaidri definēts. Un tagad. Oda plus koncepcija man tiešām ļoti pārsteidz, un es to nesaprotu. Nav Oda plus patiesībā. Kā mēs varam atbalstīt politikas reformas attīstības valstīs, kopīgās savienības pie Whole of the Union, tas ir jāizvērtē. Uh, un, ja es varu pierādīt, ka šāda veida izdevumi um, var tikt iekļaut ODA schēmā, tad es arī mēģināšu to panākt. Te nav runa par to, ka uh, nauda kaut kur plūst šurp turp un nav atskaites par to. Uh, Ja mani apstiprinās šajā amatā, tad e, es rūpēšos par e, to, lai būtu šī atskaitīšanās. E, piekrīt jums, ka Oda plus koncepcija ļoti apšaubām, tāpat arī šīs vienotās saimnības koncepcija, bet kā jūs redziet, prioritātes attiecībā uz viengabalainību eh, piecas prioritātes, kā teica iepriekšējais komisārs, vai arī vairāk piemērotas dalībvalstu politiskajām darbkārtībām. Eh, Pievalkums jums jāuzmin atbildes beigas un jāatbild viss. Laikam jau atbildi ir daļēji sniegta Ja es pareizi sapratu jūs jautājumu, 12 plus 5 nenozīmē, ka mēs savas aktivitātes samazinām, mēs vairāk e, vēršam uzmanību uz proaktīvo pieeju, bet tāpat laikā neizslēdzot mūsu darbību arī citās jomās. Tagad vārdu uh, Striflers kundzei. Jā, sakojot krīzē 2008. gadā. Uh, Mm, Devēja valstis norādījusi to, ka ir nepieciešama lielāka palīdzība lauksaimniecībai, un tas ir ārkārtīgi steidzami, un tas būs pirmais plāns arī starptautiskā darbības um, plānā, un kā tas iespēja, iespējos attīstības palīdzību, lai sasniegtu tūkstošgadus attīstības mērķus. Ko jūs par to domājat? Un otrkārt, uh, Cik lielā mērā ilgstoša lauksaimniecības attīstība un vietējie ražotāji uh, tiks atbalstīti un uh, vai otrā Fed programma tos atbalstīs un arī attīstības programmas, kā arī citas Eiropas komisijas īstenotās programmas? Paldies! Piebalkungs, jums laiks atbildē, lūdzu. Uh, Jā, visi jautājumi šie ir ļoti sarežģīti. Es sākšu ar šiem tūkstošgadus attīstības mērķiem? Es domāju, ka pirmais mērķis ir ļoti skaidrs un mūsu darbībai jābūt veiksmīgai. Tas ir pīlārs komisijas darbā, un mēs turpināsim tam sekot visās jomās - starptautiskā un arī mūsu pašu um, darbā. Par lauksainiecības attīstību, kas būtu ilgtspējība, tā ir mūsu darbības sastāvdaļa. Tā tiek īstenot uh, nacionālā un arī reģionālā līmenī. Es nevaru um, um, īpaši runāt par lieliem un maziem ražotājiem. Visiem ražotājiem uh, būtu jābūt iespējai veiksmīgi darboties, bet tas arī ir jautājums, uh, kas ir saistīts ar zemes īpašumtiesībām. Šeit arī ir um, trūkumi, kas ir ļoti nozīmīgi, jo katrs darbs uh, Eh, tam jādod eh, tāds eh, tā kā prieks par dabu, bet arī iespēja dzīvot, izdzīvot, un es domāju, ka visām pasaulībā mums īpaši jāpiemērš uzmanība lauksaimniecībai. Un kā jau es teicu, ar programmu Food Facility mums ir iespēja šādu labu metodu atrast un īstenot, lai atbalstītu lauksaimniecību attīstības valstīs. Sifler, Vai jums ir papildi jautājums, uh, Striflēs kundze? Jā, es uh, gribētu par uh, mazajiem um, ražotājiem lauksaimniecības jomā teikt, ka tas, ko dara, piemēram, sievietes attīstības valstīs, ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Un um, es uh, pati esmu saskārusies ar šiem jautājumiem. Vai jūs uh, domājat uh, un paredzat? vēl precīzāku eh, darbību attiecībā uz šiem mazajiem ražotājiem. Priekšsēdētāji, tagad vārds piebalkungam. Šis jautājums ir ļoti detalizēts, un es domāju, ka mūsu programmā ir uh, arī uh, pasākumi virzīti uz mazajiem um, lauksaimniecības ražotājiem, lauksaimniekiem ražotājiem. Uh, mēs neesam izvērzījuši tādas kritērijas par lauksaimnieciskās ražošanas apjomu. Tas nozīmē, ka arī mazie uh, ražotāji ir tie, kurus ietveram mūsu uh, lauksaimniecības politikā. Merci, Paldies. Tagad uh, pievērsīsimies otrai a, jautājumu kārtai, a, kuras uzdos asociētās komitejas. A, pirmais uzdos jautājumu Dominika Budis, tā ir AFET komiteja, jeb ārlietu komiteja. Lūdzu. Paldies, komisārkungs, pēc lēmuma slēgt pazemes uh, tuneli uz gazas sektoru, vairāk par miljonu cilvēku atrodas uh, totālā izolācijā. Piegāde uh, vairs netiek īstenota ne caur uh, Izraelu, ne uh, caur pazemes um, tuneļiem no Izraela, uh, no uh, Ēģiptes. Un šī ir steidzama un krīzes situācija, kurā atrodas gazas sektors, kāda uh, nozīme uh, varbūt Eiropai uh, attīstot uh, šo teritoriju. Priekšsēdētāji, piebalkungs, jums laiks atbildēji, lai arī šis jautājums drīzāk varbūt ir uz humāno palīdzību vērsts atbildi. Jā, jā, jums ir taisnība. Tas ir mans, mana kolēģe Jelevis Kunze, kas atbildēs uz um, šo jautājumu šiem jautājumiem rīt. Bet um, komisija ir viens no lielākajiem devējiem uh, Palestīnas pašvārvaldē, un mēs vienmēr esam atbalstījuši uh, un uzlabojuši humāno palīdzību un humāno situāciju šeit. Um, tas saskars ar mūsu uh, kaimiņa attiecību politiku. Un Tur arī ir korekt, konkrēts projekts, bet tieši runājot, es esmu atbildīgs par šīs palīdzības īstenošanas kvalitāti, kas nozīmē, ka mana vienīgā politiskā ietekme ir kā kolēģijas uh, loceklim un arī uh, kā man kā komisāram uh, vienā noteiktā darbības sektorā. Es domāju, ka visi šie jautājumi, kas ir saistīti ar gazas sektoru, ir izšķirīgi, tie ir izšķirīgi attiecībā uz mieru uzturēšanu, un mums jāskata tie visā to kompleksā dabā. Mēs nedrīkstam būt uh, gļēvi, kad situācija ir ļoti uh, nozīmīga, kad jautājums ir par humāno palīdzību un ir nepieciešams sagatavot visu iespējamo palīdzību šai teritorijai. Vai jums ir papildi jautājums? Nē. Tad dodu vārdu Startautiskās tirdzniecības komitejas pārstāvim, kas ir Žadokungs. Paldies! Jūsu rakstveida atbildēs jūs uh, rakstat par ekonomiskās sadarbības līgumiem, kas uh, um, darbojas un kas ir uh, bieži vien brīvās apmaiņas līdze, līgumi un reģionālo attīstību uh, veicinoši. Un jautājums ir tāds. Uh, Tajā brīdī, kad jūs vairs neesat atbildīgi par šiem ekonomiskās partnerības līgumiem, kā jūs mēģināsiet 2008. pantu uh, mm, rīkoties, kad um, par to runāsiet uh, komisāru kolēģijā vai diskusijās ar parlamentu, Eiropas parlamentu? Piebalkungs, jums laiks atbildē. Uh, oui, Jā. De Guhta kungs, komisārs, ah, kas bija atbildīgs par attīstības ah, politiku, būs atbildīgs par uh, tirdzniecības jautājumiem. Viņš ir uh, ļoti kompetents abās šajās politikās. Uh, Un attīstības politikai jābūt arī uh, ietvertai šajos ekonomiskās partnerības uh, līgumos, un es esmu pārliecināts, ka mēs um, radīsim tādu labu saskaņu. Un uh, vēlos vēlreiz uzsvērt nopietnu punktu. Visi lēmumi komisāra kolēģijā ir kolēģijas lēmumi. Tas nozīmē, ka man vienmēr ir iespēja skaidrot manu redzes viedokli un arī mēģināt uh, panākt veikt uh, izmaiņas, ja nepiekrītu uh, kādam jautājumam. Tas nozīmē, ka šī ir uh, tā iespēja uh, izmantot 2008. pantu. Uh, ne tikai skatieties. Un de Guhta kungs noteikti būs arī saprotošs. Viņam ir šī pieredze, viņš arī jau ir strādājis ar šīs ekonomiskās sadarbības eh, vai partnerības eh, līgumiem. Problēma ar šiem mm, eh, līgumiem ir tāds, ka tas mērķis ir bijis ļoti mm, tāds sarežģīts. Mēs esam um, daudz kļūdas pieļāvuši komunikācijā un tagad mēs maksājam cenu par uh, šīm kļūdām. Mums jāskaidro. Uh, tas, kas bija jāizskaidro iepriekš. Tas jādara, un vienlaikus es domāju, ka šajos līgumos ir daudz iespējas, kādas ir Āfrikas valstīm. Priekšsētāji, vai jums ir papildi jautājums? Jā, es iedomājos, ka jums vajadzētu vispirms pārliecināt Āfrikas valsts, jo daudzas, kā jūs zinat, kavējas attiecībā uz to, ko Eiropas Savienība piedāvā. Un par finanšu liberalizāciju nākošais jautājums arī tas ir uh, ekonomiskās sadarbības līgumos ietverts šie līgumi bieži vien uh, padara. Um, šīs valstu ekonomikas vēl ievainojamākas saskaroties ar krīzi. Ko jūs darīsiet? Pie balkums jums laiks atbildēt. Mēs esam veikuši noteikus pasākums, lai cīnītos pret finanšu krīzes sakām. Mēs uh, esam īstenojuši dažādas mehānismus, mēs esam uh, flex, vulnerability flex iespēju esam radījuši, 2 miljārdi eiro ir tam veltīti, kas nozīmē, ka mēs esam spēruši daudzus soļus, kas ir uh, vērsti uz finanšu krīzes uh, eh, sakmazināšanu. Bet skaidrs ir arī, kas, ka jautājumiem ir jābūt um, caurskatāmi skatītiem un ir jābūt iespējami investī, investēt valstīs. Nav pietiekami daudz investīciju Āfrikas valstīs, ir jāgatavo šie ietvari, lai uh, varētu um, veikt uh, finansējumu un investīcijas. Priekšstādāji tagad jāturpina. Mēs turpinam ar nākošo daļu Tā ir atbilde uh, uz tiem jautājumiem, kurus uh, deputāti ir vērtējuši kā nepietiekami atbildētus no izvirzītā komisāra amata kandidāta puses. Šādi ir trīs jautājumi. Pirmais piebalga kungs ir. Mums, diemžēl, nav bijis uh, laika to iztulkot, tādēļ runāšu angliski, lūdzu. Par Brīvās tirzniecības līgums ar Kolumbiju, ņemot vērā attīstības mērķus, dod prioritāti tirzniecības interesēm. Otrais, vai jūs varētu precizēt, kas ir atbildīgs par DCA programmēšanu un īstenošanu? Un trešais jautājums, kādā veidā jūs respektēsiet parlamenta tiesības un prerogatīvas gatavojaties DCA mehānismu pārskat procesam, lūdzu? Atbildot uz pirmo jautājumu. Jebkurš lēmums komisijas kolēģijā tiek pieņemts kolēģiāli arī jautājumā ar, par Kolumbiju. Uh, 2008. pāns liek man rīkoties saskaņā ar maniem uzdevumiem, un es iestrādāšu savu aspektu kopējā lēmumā. Tālāk par DCA īstenošanu šis jautājums ir diezgan sarežģīts. Šis e, palīdzības instruments e, tiek programēts Releks ģenerāla direktorātā. Ir jāizstrādā priekšlikums, tālāk eh, tas tiks nodots ārējās eh, rīcības dienestam. Tālāk, eh, kā tas tālāk tiks virzīts, tas ir atkarīgs no attīstības ģenerāldirektorāta. Mēs esam ideoloģiskie līderi un mums ir jāpārvērš mūsu domāšana konkrētās programmās. Tālāk par īstenošanu. Es uh, AITKO ģenerāla direktorāta ietvaros esmu atbildīgs par šo jautājumu, un mēs saskaņosim tos aspektus, kas ir nepieciešami attīstības palīdzības ziņā par konkrētām summām, lemj gan parlaments, gan arī pārējie iesaistīti. Tālāk es esmu atbildīgs arī par īstenošanu, un šeit es redzu arī atgrieznisko saiti. Mēs varēsim no sākuma programmēt, mēs tam arī pārbaudīt, kā mēs esam sasnieguši nospraustos mērķus. Trešais jautājums bija par DCA mehānismu finansējumu. Es esmu pilnībā atbildīgs Eiropas parlamenta priekšā, un tā ir man darba absolūta prioritāte. Tiklīdz parlaments mani pasauks, es uzreiz ieradīšos. Es esmu pilnībā atbildīgs. Mēs arī izpildīsim mūsu, mūsu uzdevumu sakarā ar oficiālo attīstības atbalstu mūsu uzdevums ir sniegt pilnīgu pārskatu Eiropas parlamentam, būt pilnībā atbildīgiem parlamentu priekšā. Un arī tad, kad es strādāju par enerģētikas komisāru, es arī rīkos tieši tāpat, un mums ir jārespektē šie demokrātiskie principi. Paldies! Tālāk mums būs brīvais mikrofons, tas ir otrā kārta jau šai procedūrai. Mēs runāsim par Eiropas Savienības pieeju un politiku saskaņu attīstības palīdzības jomā. Kreto kundze. Uh. Kreto kundze, 15 sekundes. Puteți uh, explicita uh, ah, Es gribētu uh, vēl dziļāk un plašāk izskatīt uh, un pievērsties šim paziņojumam, kur jūs izteicāt par to, ka Eiropas Savienības uh, palīdzības segmentēšana, jeb sadalīšana uh, ir jāpārtrauc. Jūs teicāt par vidējā termiņa un īstermiņa soļiem, lai pārvarētu krīzi, lai attīstības palīdzība būtu efektīvāka. Paldies! Priekšsēdētāji Kellers kundze 15 sekundes arī. Kad jūs sagatavosiet sarakstu par to, kādas politikas instrumentus jūs gribat implementēt un kā jūs gribat aicināt mūsu un pilsoniskā sabiedrību tajām dalību? Levins kundze. Par politikas viengabalānību jūs pieminējāt uh, zivsaimniecības uh, partnerības nolīgumus vai pareizi sniegt uh, atbalstu zvejniekiem Āfrikā tikai tad, ja Eiropas Savienībās valstīm tiek, eh, Eiropas Savienībā tiek atļauts eh, zvejot viņu ūdeņos. Pievalkums jums tiek dots vārds. No mikrofona. Dažreiz ieslēdzās, dažreiz nē. Mazliet izlaicinoši. Kretula kundas jautājums par palīdzības efektivitāti. Tas ir liels izaicinājums gan globāli, gan Eiropas Savienības iekšienē. Uh, Mums ir šī e, rīcības e, darba kārtība, un tā ir tikus uzlabota. Mūsu palīdzības sniegšana ir e, notikusi caurskatāmāk, tā ir prognozējumāk, bet joprojām paliek daudz darāmā. Es domāju, ka mēs turpināsim strādāt pie palīdzības efektivitātes darba kārtības gan Eiropas Savienībā, gan globāli. Mēs esam pieņēmuši uh, rokas grāmata uh, eh, ir tikusi izstrādāta un ir arī tāds kā uh, vadlīnijas izstrādāts, negluži regula, kas uh, ļauj mums padarīt uh, palīdzības sniegšanu efektīvāku. Es domāju, ka tas ir lielākais izaicinājums, kas mums ir Eiropas Savienībā attiecībā uz attīstības politiku. Par uh, vidusposmu pārskatiem. Uh, ja es tikšu apstiprināts amatā, e, tad tas būs galvenais jautājums, un es nevaru aicināt parlamentu. Parlaments parasti aicina par, e, komisāru. Jebkurā brīdī, kad jūs man aicināsiet ar pilsonisko sabiedrību, pēc pirmiem kontaktiem ar pilsonisko sabiedrību, tas tiks labi organizēts, man bijusi ļoti pozitīva uh, Eh, agriezkā saita eh, līdz šim, tātad es varu teikt, ka komisija pieņems lēmums eh, pilnīgi neatkarīgi, bet tas netraucē mūs uzklausīt dažādas viedokļas, dažreiz ar ļoti kritisks viedoklis, kā enerģijas komisārs es pēc šādas stratēģijas strādāju, un tas bija ļoti auglīgi, tas nebija nepareizi. Pat, ja dažreiz jautājumi ir sarežģīti. Runāt par uh, nozaru atbalstu. Eh, šis jautājums man jāpārunā ar savu kolēģi. Es domāju, ka zivsaimniecības atbalsta nolīgumu eh, tas ir kas ļoti īpaši, manuprāt, tie ir pagaidu risinājumi, jo mēs esam ieinteresēti, lai šīs valsts eh, varētu konkurētspējīgi zvejot. Uh, E, tad ilgtermiņā mums būs jāsniedz mazāk vai varbūt pat nekāds attīstības atbalsts. Tādēļ mēs esam ļoti interesēti atbalstu sasaistīt ar šiem nolīgumiem. Es neapzinos, ka šis jautājums ir ļoti aktuāls. Es ceru, ka tas tā nav, tāpēc, ka tie pavisam atšķirīgi jautājumi. Viens ir. E, tiesības zvejot, otrs ir pavisam neatkarīgs no tā atbalsts uh, eh, vietējais zilsaimniecībai. Kāpēc to vajadzētu sasaistīt? Eh, es nedomāju, ka mums vajadzētu sniegt atbalstu tikai tad, ja tiek panākt šāds nolīgums. Uh, eh, zivsaimniecības partnerības, tas cits jautājums, te ir runa par nozveju un viņu un mūsu zvejniekiem. Paldies! Tagad jauns, eh, jauna kārta, jauns rauns. Vārds tiek dots Kretu kundzei. Lūdzu. 45 sekundes. Komisāra kungs. Tātad. E, jūs apliecinājāt, ka darīsiet visu, kas ir jūsu spēkos, lai finanšu ekonomiskā krīze neapdraudētu attīstības politikas budžetu un eh, tūkstošgadus mērķu sasniegšanu. Kādi konkrēti soļi no jūsu puses varētu sekot, lai dalību valstīm norādītu un atgādinātu savus eh, apņemšanos, savus pienākumus eh, un tos nelaust, īpaši attiecībā uz pasaules visnabadzīgākajām valstīm. Vārds pie balkongam. Situācija ir diezgan labvēlīga, jo tikai decembrī valstu un valdību vadītāji Bras Briseles galviņu sanāksmē uh, apliecināja, ka ekonomiskā krīze mēs arī domājam par ietekmi, ko šī krīze ir izraisījusi attīstības valstīs, un mēs pildīsim savus solus attīstībā uz atbalstam. Es domāju, ka mēs esam apliecinājuši, ka šos 0,7% no iekšzemes koprodukta mēs dosim līdz 2015. gadam. Uh, Eh, tas ir skaidrs, ka mēs šo solījumus turēsim. Un mēs tagad arī rēķinamies ar finanšu ministriem, es tiem vienmēr to atgādināšu, tas man būs jādara, to es saprotu. Bet starta pozīcija ir labi, jo eh, valsts un valdību vadītāji to ir apliecinājuši vienbalsīgi. Vai ir papildi jautājums? Paldies! Vai būtu Uh, jāpārskata tūkstošgadus uh, attīstības mēķi, ņemot vērā, ka reāli tos vairs nav iespējams panākt līdz noliktam laikam piebalkungs. Uh, Savas iepriekšējos amat pie, pienākumos es neņēmu dalību tieši šajā darbā attiecībā uz tūkstošgadus attīstības mēķiem, bet es domāju, ka tas, ka tie tika pieņemti, tas bija ļoti liels panākums, un tagad sacīja, ka aizmirsīsim tos, tas būtu kļūda. E, tādējādi mēs tikai zaudēt uzmanību, kas mums jāvēlt jaunai vienprātībai. E, mēs cīnītos tātad par kādu jaunu nolīgumu. Tāpēc es domāju, ka e, tūkstošgadus attīstības mērķi nav svētāgos, bet mums ir tie jānovērtē, tie ir svarīgi, un Eh, nav apšaubāms tas, vai eh, bērniem ir vajadzīga pamat izglītība, tā, tas viss ir nepieciešams, tas ir absolūtās nepieciešamības. Eh, ja mēs 1% vairāk vai mazāk sasniegsim, labi, tas varbūt nav izšķiroši, bet ir e, svarīgi, lai līdz 2015. gadam mēs e, strādātu pie šiem mēķiem, un ja mēs e, nebūsim to sasnieguši, tad vismaz mums vajadzētu būt pārliecinātiem, ka mēs esam darījuši visu, kas bija savas spēkos, lai to sasniegtu. Ja mēs tagad atmestīsim šos mēķus, tad nekas no tā labāk nekļūs. Will... Priekšsēdētājs kundze. Piebalkungs, eh, droši vien jums eh, vajadzēs klausīties tulkojumu, jo runāšu slovēņu valodā. Mums eh, nav īsti skaidrs, kas un kad piešķir tā saucamo failed state statusu atsevišķām valstīm. Mēs zinām, ka šīs valsts ar vāju valstisko režīmu skaitliski pieaug. Uh, un tas vairo arī bažas, kāda būs jūsu attieksme pret eh, šīm failed states, tad, kad jūs stāsieties amatā. Nesen esam dzirdējuši daudz par Jemenu, tā varētu būt šāda vāja valsts, tad ir arī citas valsts ar eh, līdzīgām problēmām. Un plašsaziņas līdzekļos eh, aizvien biežāk parādās ziņas un arī pareģojumi, ka lietas vēl pagriezīsies uz slikto pusi. Lūdzu, ko jūs varētu teikt šajā sakarā? Es eh, domāju, ka šis jautājums ir ļoti sarežģīts. Eh, kādu valsti tad mēs augsim par eh, šo feldsteitu vai valsti ar vāju valstisko režīmu? Es neizmantot personīgi šādu terminoloģiju. Es pat neteiktu trauslas valstis, es teiktu valsts trauslā stāvoklī, nestabilā stāvoklī. Mēs no komisijas puses esam domājuši un komunicējuši par šo jautājumu, kādai ir jābūt mūsu attieksmei pret šādām vājām vai trauslām valstīm, kādā veidā mēs varētu atbalstīt budžeta ziņā, kā mēs varētu rīkoties šādā situācijā. Mums ir radusies zināma pieredze, tomēr es negribētu nosaukt Jēmenu par uh, vāju valsti, jo tā ir īpaša situācija, tur ir konkrēta problēma. Mums ir jāatrod risinājums šai problēmai. Jemene ir valsts, tā eksistē kā realitāte, un mums ir jāatrod veids, kā risināt terorismu jautājumu tur. Un Jemene, godīgi sakot, ir jau reaģējusi. Viņi ir ņēmuši vērā un reaģējuši uz informāciju, strādājot arī caur savām vēstniecībām. Es gribētu turpināt to, ko ir aizsāk palikuši. Man ir prieks, taču viņi runā par valstīm trauslā nestabilā situācijā. Šeit ir daudz dažādi riski. Un e, es diskutēju un diskutēšu ar jūsu kolēģiem budžeta un budžeta kontrolas komitejā, jo šie riski tiešām ir reāli. Un, ja būs kaut kāda lēmuma šai sakarā, ir jākoordinē tie ar budžeta kontrolas komiteju. Tālākais papildu jautājums. Paldies par šo atbildi. Šī atbild man ir pilnībā pieņemama un saprotama. Šai parlamentā pirms pāris stundām mēs diskutējām ar Eštons kundzi. Un viņa nerunāju par iniciatīvu parlamentu sadarbības un delegāciju sadarbības ziņā. Ko jūs varētu teikt par to? Es teikšu, ka tas ir pilnībā Eštons kundzes atbildības jomā. E, šeit ir dienas, kas atbalsta Eštons kundzes darbu, tas izriet no līguma, viņas loma, viņas uzdevums ir sarežģīts. Es došu savu atbalstu viņai, jo viņa darbojas saskaņā ar līgumu. Tālāk Batstas kungam vārds. Cāris. Paldies, priekšsēž kundze, komisāra kungs, neskatoties uz daudziem jaukiem vārdiem, daudzi ES attīstības projekti attīstības valstīs tiek īstenot no uzņēmuma puses, kuri eh, kur atrašanās vieta oficiāli ir eh, nodokļu uh, paradīzēs. Tādējādi mūsu nodokļu maksātāja nauda tiek izšķērdēta un netiek nodrošināta caurskatāmība. Arī Eiropas investīcija bankas loma šeit ir jāpiemina. Tā investē eh, tādās bankās, kas īpaši ir bazējas nodokļu paradīzēs. Kā es redzu šo problemātiku, kā es ar to strādāsiet? Jautājums ļoti nopietns, atbilde. Un es esmu ļoti gandrīz, ka pēdējā laikā dalībvalsts ir sākuši izšnāt jautājumu par nodokļu paradīzēm. Mēs esam visi no tām daudz cietuši. Kādēļ šāda situācija ir pieļaut no globālas savienības puses, tas katrā ziņā nav atbalstām. Un arī attīstības valsts ir jāatbalsta šajā ciņā pret nodokļu paradīzēm. Es arī uh, tātad redzu, ka starptautiskā sabiedrība tur, kur izdara spiedienu, tur arī ir rezultāti, un tas būtu arī jādara turpmāk. Nauda nedrīkst aizplūt uz nodokļu paradīzēm. Tas nav pieļaujami, ka mēs atbalstam nodokļu paradīzes, tāpat laikā cīnāmies pret tām. Šeit jābūt vieglablēnai politikai mēs cenšamies iz, uh, mm, iznīdēt šīs eh, nodokļu uh, paradīzes, un šeit atbildība ir arī galvenokārt uz attīstītām, nevis uz attīstības valstīm. Te daudz kas ir atkarīgs no mums. Ja mēs izdarīsim spiedienu, tad arī būs rezultāti. Ja mēs to neizdarīsim, tad rezultāti nebūs. Kā komisārs es savus dienas aicināšu, cik nu iespējams nepieļaut eh, tādas eh, darbības, kurās būtu iesaistīts nodokļu zāzes. Vai jums ir papildi jautājums? Komisāra kungs, jūs sacījāt, ka visā pasaulē jāizdara liels puls, bet tas arī ir komisijas uzdevums, es domāju. Es jau norādīju uz Eiropas investīciju bankas pūliņiem. Vasarā bija pētījumi, nāca klajā ka investīcija banka, Eiropas investīcija banka ir diezgan nopietnas kļūdas šeit izdarījusi, un tagad šī banka ir solījusi uzlabot tieši šajā ziņā, vai jūs, kā komisārs, stāsties sakaros ar Eiropas investīciju banku atbildīgiem personām, lai pārbaudītu, vai ar to pietiek? Jā, man kontakti ar prezidentu Maištat iepriekšējā manā eh, pilnvar uh, amatā bijuši ļoti pozitīvi, un tāpēc es domāju, ka mums ir labs pamats arī sadarbībai, kas var būt produktīva nākotnē. Cīņa pret korupciju. Tikai tagad mēs Eh, sākam sodīt eh, uzņēmums, kas eh, kukuļo attīstības valsts amatpersonas. Domāju, mums ir jābūt konsekventiem. Vārds Šnībers Jastrams kundzei. Priekšsēdus kundze, komisāra kungs vai varbūt komisāra kandidāta kungs Man ir jautājumi no vienas puses par Āzijas valstu aktivitātēm, īpaši Ķīnas attīstības valstīs, un man interesētu, kā jūs e, aizstāvēsiet Eiropas Savienības interesu šajā e, sacīkstē. Kā jūs saglabāsiet mūsu ietekmi, mūsu resursus, kādas iespējas jūs redzat eh, koordinēt Eiropas un Āzijas attīstības politiku? Un otrs jautājums, pa ko laikam vēl nemaz nebija runa Tas attiecas uz, attīs, eh, uz izglītību, ņemot vērā tās īpašo nozīmi. Jums nav laika uzdot šo otro jautājumu pie balkungs, jums jāatbild. Ich glaube. Es domāju, ka Ķīnu nevajadzētu uzskatīt eh, attīstības politikā jomā kā konkurentu, bet mums ir jāizdara arī secinājumu no esošās situācijas. Mums jāpaliek e, uzticīgiem saviem principiem, kuri ir pamatot un pareizi. Mūsu galvenais uzdevums ir e, cīņa pret nabadzību. Tas nozīmē e, veicināt stabils valsts ar labu attīstītu tautsaimniecību, kuras arī sargā pamatiesības. Tas pats jātiecina arī uz Ķīnu, un mums jāpārliecina viņi, ka šis ir īstais ceļš. To mēs varam darīt eh, caur apvienotajām nācijām, bet arī mūsu divpusējā dialogā ar Ķīnu. Tātad pirmkārt mums ir jāparāda, ka mums ir taisnības attiecībā uz to, kādu mēs īstenojam savu attīstības politiku, un otrkārt, protams, mums ir jāredz Ķīnas potenciāls. Protams, eh, tā ir nepieciešama šī nauda arī eh, infrastruktūrai, attīstības valstības. Eh, tā tad nav jāuztraucās, šeit ir arī iespējas. Eh, iepriekšējais eh, attīstības komisārs Mišelkungs ir daudz strādājis ar Ķīnu, un es arī to gatavojos turpināt. Ķīna mums sniedz iespējas, bet arī uh, liek uzdot daudz jautājumus. Tas nenozīmē, ka mums tagad ir jāsāk konkurēt ar Ķīnu. Nē, mums nav jādara tas, ko Ķīna dara šodien, bet Ķīna ir iespēja darīt labāk to, ko viņa dara šodien. Paldies, vai ir papildi jautājums? Merci, Madame la Présidente. Dekaizarskunds. Paldies, priekšstādājs kundze. Piebalga kungs, mums vēl nebija iespējas uzklausīt jūs par attiecībām starp at attīstību un migrāciju, imigrāciju. Migrācija, kas ir tāds prioritārs koherents politikas eh, jautājums. Mans jautājums ir ļoti skaidrs. Par kotonu līgumu runājot, vai jūs domājat, ka migrācijas jomā pirmkārt ir kaut kas pārskatāms saistībā ar kotonu uh, eh, eh, līdzums, un ja tas tā ir, vai jūs varētu izskaidrot, kas? Paldies. Piebalgs, Piebalgungs, jums vārds. Oui, nous, euh, Jā, mēs mēģinam Kotonu līguma ietvaras meklēt jaunu formulu migrācijai, lai būtu uh, lielāks, teiksim, iespējas uh, uzņemšanai valstīs. Ja ir atpakaļ atgriešanas uh, līgums, tad mēs mēģinam. Uh, uh, rast risinājumu uh, šim jautājumam, šim formulējumam. Un uh, migrācijas jautājums ir pietiekami kompleks. Tā ir cīņa pret nabadzīgu, kas dod iespēju rast risinājumu uh, ilgāk ilgākā laika posmā. Un ir jādod arī um, daži ceļi uh, legālai migrācijai. Es ļoti atbalstu to, ko Kušner kungs uh, darīja. Viņš, uh, um, es domāju, ka tie bija simts afgāņi, kas legāli varēja ierasties Francijā un strādāt vai studēt. Uh, šī iespēja tika dota. Es domāju, ka tika dota atvērtība šai legālai migrācijai, jo ja nav nekāda veida legālai migrācijai, tad tas nedod tādu um, apmierinājumu um, sajūtu. Vienmēr ir jābūt iespējai uh, tādai un jāapkaro nelegālā migrācija. Ar Kotonu uh, līgumu palīdzību mēs mēģinam precīzāk uh, formulēt migrācijas uh, jautājumu un sadarboties ar um, valstīm šai jomā. Papildi jautājums. Piebalgums jau vai varat uh, solīt, ka šī atpakaļ atgriešana uh, nenovedīs un ne, neno, m, mm, tiks uz tām valstīm, kur um, tiek pārkāptas cilvēktiesības, es domāju par uh, Lībiju, piemēram, un, piemēram, arī attiecībā uz tiem migrantiem, kas uh, tranzītē caur Lībiju dodas. Priekšsēdāji, tagad vārds uh, pie Balkungam. Ja varu priekšstādātājs kundze eh, nedaudz eh, precizēt, mans uzvārds ir piebalgs. Es zinu, ka ir pieblaks. Es zinu, ka tāds eksistē. Es uh, piecu gadu eh, laikā esmu um, saskāries ar šo manu uzvārdu atšķirīgo um, interpretāciju un skaidrojumu. Bet tagad par migrāciju. Mēs mēģinām uh, rast uh, risinājumu un apzināmies arī uh, riskus, kāda saistīta ar atpakaļ atgriešanu, jeb readmisiju. Es nu, nevaru kad, kaut ko pārspēt solīt, bet tā ir Eiropas Savienības politika. Ja kāds ierodas Eiropas Savienības teritorijā, tad tas neriskē sodi. Un atgriežot šo cilvēku atpakaļ, ir jābūt tā, ka tam nav jāriskē e, tikt represētam. Tā ir politika, kāda ir bijusi vienmēr. Paldies! Priekšstādātāji, tagad asociētās a, delegācijas, pievēršamies nākošajai a, kārtai. Tagad līdz priekšsādātājs Lui Mišels uzdos jautājumu. Paldies, priekšstādājs kundze, e, izvirzītais komisāra amata kandidāts Piebalga kungs. Es gribu teikt, ka pēc jūsu uzklausīšanas teikšu, ka, nu, es esmu privileģēts, jo pazīstu jūs vairāk. Tas, kas e, man uztrauc, ir tas, e, ka jūsu ievadvārdos bija ļoti, ļoti skaidrs idejas izteikts, un principi ļoti tādi spēcīgi, un arī tādas saprātīgas prioritātes, kas, uh, no, uh, kas garantē to, ka mēs paliekam uzticīgi attīstībai. Un viens vienīgs jautājums. Es uh, negribu pievērsties visiem jautājumiem, kas tādi jau tika uzdoti, un daudziem piekrīt, un praktiski 100% iedabalst jūsu pozīciju. Vai uh, budžeta palīdzības jautājumos jūs varētu paskaidrot jūsu pozīciju? Tie dažkārt tādi uh, pretrunīgi šajā uh, parlamentā. Es esmu par palīdzību no budžeta, jo es esmu pārliecināts, ka šī palīdzība budžetam ir uh, izticības kaut kādā veidā arī apliecinājums, uh, kādu mēs paužam mūsu partnerim un uh, palīdzība budžetam. Uh, palīdzētu konsolidēt uh, valsts, un dažkārt uh, tāda nestabila situācija ir pārāk bieži. Priekšsēdētāji, tagad izvirzītais komisāra amata kandidāts jums vārds. Jā, es zinu, ka budžeta palīdzība šodien ir uh, liela daļa no mūsu īstenotās uh, uh, politikas attiecībā uz attīstību, un es atbalstu to, jo tas dod. Uh, vairāk. Eh, nu, angliski tā ir eh, tāda eh, iesaiste. Tas ir tas, ko mēs meklējam. Mūsu mērķis ir palīdzīt valstī, lai tās varētu realizēt tos mērķus, kādi ir uh, politikā, kādas tās ir nospraudušas arī politikā. Un tādu mēs stiprinam valsts, bet mēs neesam akli. Uh, sniedzot šo budžeta palīdzību. Ir tūkstošgads attīstības mērķi un ļoti saprātīgi mēs nosakam šos augstākos kritērijus, robežu kritērijus, jo mēs varam kontrolēt, kā tie tiek pielietot. Un mēs daudz sniedzam palīdzību sektoros, izglītībai, veselības aizsardzībām. Tas ir tā ir ļoti saprātīgi, kā mēs rīkojamies. Protams, ka tā ir attīstības politika, jāatrod pareizie indikātori un jāredz, kā mēs šīs atšķirības vērtējam, lai arī kāda būtu rezultāti. Bet tā ir politika, kāda ir izstrādāta politikā, tā ir ļoti vienkārša, efektīva un vienlaikus. Protams, esmu vienmēr gatavs atbildēt uz visiem jautājumiem, kādi ir saistīti ar budžeta politiku. Tas nav tas gadījums, ka mēs tikai um, dodam naudu, mēs iegūstam šādā veidā, jo uh, valstis, eh, kas ir eh, vis, kas virsās uz priekšu veiksmīgi, tas arī labi mums, tā ir laba metoda mūsu skatījumā. Un vēl eh, par vidustermiņu pārskatu runājot. Ne jau sodot ir iespējas attīstīties. Mums ir ar vidustermiņu pārskatu um, dot vairāk naudas, ja kāds ir labi attīstījies. Tas nozīmē, ka mēs inicijējam, um, mēs atbalstam, nevis sodam. Un valstis ir tās, kuras var īstenot šādu politiku. Un es domāju, ka uh, Eh, valstīm tiek dotas lielas iespējas. Priekšsēdētāji, paldies! Tātad, Mišela kungs, papildi jautājums? Divi jautājumi. Viens eh, ļoti īss un otrs eh, par jautājumu, par ko satraucamies visi. Pirmais. Vai parlamentāra uzraudzība attiecībā uz ekonomiskās sadarbības a, līgumiem tai jātiek īstenotai paritārajā asam, parlamenta asamblējā, un otrkārt, kad jūs domājat, ka tiks uh, dabas resursu uh, jautājums risināts um, jauntīstības valstīs, kurās ir šie dabas resursi, un ļoti bieži tos uh, izmanto tādi aktieri, kas at, absolūti neievēro iedzīvotāju uh, intereses. Piebalgungs 45 sekundes. Atbildot uz pirmo jautājumu ekonomiskās sadarbības līgumi. Tajos ir paredzēta parlamentārā kontroli, tas ir paredzēts jau šajos tekstos. Mēs nevājinam paritārās parlamentārās asamblējas darbību. Ir lielāka parlamentāra kon kontrola, ne mazāk mūsu darbos. Tagad par dabas resursiem. Uh, Ir dažādas iniciatīvas, eh, kuras jāatbalsta. Ir uh, caurskatāmības iniciatīva ie, uh, um, iegūstošajos rūpniecības nozarēs. Piemēram, tā ir pielietāta uh, eh, Azerbaidžānā un dažās citās valstīs ir jāatrod metodes, lai atbalstītu starptautiskā līmenī um, šo darbu, lai rastu labu metodu. Priekšsēdētāji pārtrauc. Es domāju, ka mēs esam pārsnieguši laiku, kas ir atbildēts šim jautājumam. Tagad pievērsīsimies ceturtajai jautājumu kārtai. Vārds Ņūton Dankongam, lūdzu. Congrats. Paldies priekšsēdētāji un paldies par to, ka jūs tik ļoti labi sekojat laika reglamentam šai sanāksmē. Komisāra kandidāta kungs es uzskatu, ka Eiropas Savienības atbalsta politika ir tiešām veiksmes stāsts, un es ar to paties lepojos, un arī jū, jūsu priekštecis eh, tāpat. Kā ir ar šiem naudas līdzekļiem, kas nāk no dalību valstīm, no nodokļu maksātājiem, kādā veidā mēs varētu informēt labāk dalību valsts, lai attiecīgi iedzīvotāji labāk atbalstītu un labāk pieņemtu šo ideju. Lūdzu, iespēju atbildēt. Šis jautājums ir diezgan sarežģīts. Tas ir tāds pamat jautājums. Mēs tiešām neesam labi komunicējuši šo lietu arī Eiropā. Visi domā, ka mēs strādājam ļoti labi, arī mūsu ģimenes tā domā, bet, kad mēs dodamies uz ārzemēm, tad parādās arī citi viedokļi. Tas pats ir satkāms arī ar attīstības politikām. Mēs uzskatām, ka ir iespējams uzlabot darbu arī šeit. Mēs runājam par izaicinājumiem, kas skar visu cilvēci. E, šeit ir jāpiemina divas metodas. Vispirms jāpiemina ir mūsu iesrādes attīstības politikas jomā, tad Beļģijas prezidentūras laikā būs iespējas e, runāt ar to caur plašsaziņas līdzekļiem. Tālāk ir publiskās lekcijas, e, kapuģinski lekcijas jaunajās dalībvalstīs. Un arī internets tā arī ir vide, caur kur mēs varam informēt labāk. Šie pēdējie līdzekļi tie ir bez nacionālām robežām, ir iespējams sasniegt plašas masas, tāpēc es centīšos likt uzsvaru uz to, ko mēs stāstīsim, ko mēs klāstīsim attīstības politikās. Mēs stāstīsim par to, kur tiek tērēta iedzīvotāja nauda, ko mēs esam panākuši ar šiem naudas līdzekļiem. Es uzskatu, ka man tas būs ļoti liels izaicinājums, varbūt pats lielākais, proti izaicinājums par to, kā stāstīt par šo lietu, lai visi cilvēki lepo lepotos, lai visi būtu lepni par to, kā mēs tērējam attīstības līdzekļus. Lai cilvēki būtu pārliecināti, ka nauda nekur nepazūd, ka rodas pievienotā vērtība, ka attiecīgās valsts saņēmēja valstis līdz ar to labāk attīstās. Papildu jautājums. Jā, es pilnībā piekrītu jums. Es uzskatu, ka internets ir ļoti, ļoti svarīgs jauns instruments. Kā ir ar šiem Twitter eh, iespējām? Uh, Mēs tur lasām informāciju par um, parlamenta deputātiem, bet arī ceļot pa visu pasauli ir iespējams sniegt informāciju Twitter formā. Piebalkungs, godīgi sakot, jāatzīst, ka es īpaši nepazīstu šo jauno mehānismu, šo Twitter mehānismu. Es vairāk, uh, esmu vairāk darbojos ar blogiem. Bet mm, es eh, saprotu jūsu jautājumu, bet atgriežoties pie blogiem, pie blogeriem, šis mehānisms bija ļoti e, labs, tad, kad es darbojos ar enerģētikas jautājumiem. Es noteikti turpināšu rakstīt blogos, un kā būs ar Twitteriem, tur man būs jāapskatās, jo pagaidām man pieredze vēl šajā ziņā nav tik ļoti liela. E, eh, Priekšstādātājs saka, ka viņi varētu iemācīt kaut ko jaunu šai sakarā pievalkungam. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, Izvirzītais komisāra amata kandidāts uh, runājot par uh, nākotnes sadarbībai starp Eiropas uh, Savienību un, uh, um, un uh, ārp un tāliem departamentiem tiek runāts par 2013. gadā varētu tikt ieviesti jauni eh, reģionālās eh, stratēģijas sadarbības eh, līgumi. Tas skar teritorijas, kas ir īpaši tālu. Ko jūs domājat par šo interno iekšējo politiku? Vai tas būtu arī instruments, kas pārnesams uz citām teritorijām, uz citiem sadarbības veidiem? Un otrs jautājums - efektīva PTOM sadarbība reorganizējot uh, komisiju, uh, kāda, varētu būt iesp kāda varētu būt iespēja sadarboties. Priekšsēdētāji, komisāri, kungs, lūdzu jums iespēju atbildēt. Es atbildēšu angļu valodā dēļ šīm saīsinājumiem. Šeit ir noteikti terminoloģija, kas raksturo valsts atsevišķos reģionos, un tie tiek lietot dažādi akronīmi, un dažkārt tie tiek jauti. Tomēr jāsaka, ka tas ir arī mana darba daļa Es strādāju ar attīstības jautājumiem, mēs strādājam pie jūs pieminētajiem izaicinājumiem, mēs strādājam pie īstenošanas. Es e, zinu, ka budžets e, šai ziņā nav pārāk liels - 286 miljonu eiro. Tas nav tā lielākā budžeta daļa. Uh, Tomēr esmu pilnībā gatavs strādāt ar mūsu saistībām attiecībā pret jūsu pieminētajām valstīm un teritorijām, jo tas ir mūsu pienākums, kas izriet no līguma. Mēs turpināsim sniegt palīdzību šīm valstīm. Par detaļām es pagaidām nevarēšu atbildēt, jo es vēl pagaidām studēju visus savu darbu aspektus arī par šiem reģioniem un vajadzībām. Tur, tomēr, tā ir mūsu, tiet, eh, mūsu darba sastāvdaļa, un nu, es turpināšu strādāt pie šiem jautājumiem. Vai ir kāds papildu jautājums sakarā šo jautājumu? Nē. Tā tad nākošais ir Bermani kungs, kuram dod vārdu. Um, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Even in het Nederlands. Het is heel duidelijk. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Piebalga kungs. Jūs uh, jūs, um, jū, jums būs sarežģīts darbs, jums būs jācīnās daudzās uh, dažādās uh, frontēs, bet nu, uh, šis konkrētais jautājums, ko gribu uzdot. Finansējums, pieeja finansējumam, pieeja finanšu līdzekļiem. Uh, Liela problēma attīstības uh, politikā ir finanšu līdzekļu pieejamība cilvēkiem um, valstīs ar zemiem nākumu līmeni. Īpaši sievietēm ir grūti piekļūt līdzekļiem. Eiropas Savienības politikai būtu jābūt ambiciozākai, lai nodrošinātu pieeju finanšu līdzekļiem, ne tikai izmantojot mikrokredītus, bet arī citus līdzekļus, kādi ir jūsu uzskati un ko jūs plānojat darīt šajā jautājumā. Laiks atbildēji, lūdzu. Abi jautājumi uh, dzīvumu jautājumu un lauksiencijas jautājumu ir uh, manā prioritāšu sarakstā ļoti svarīgi. Tagad ar uh, vidusposmu pārskatu mēs varēsim kritiski tos izvērtēt, uh, raugoties to, kas var tikt darīts. Ir vairāki instrumenti, kuros ir daži maz projekti, uh, un man jāraugās, kā šīs divas dimensijas stiprināt. Precīzi atbildi jūs pat labā nevar sniegt, ko mēs varam darīt, bet abi tie ir ļoti prioritāri jautājumi. Man būtu papildi jautājums. Eh, kamēr eh, finansējums, eh, pašfinansējums nav īsti noregulēts, un tam jau paies zināms laiks, mēs turpināsim, mums būs jāturpina veselības aprūpas sistēma finansējumu. Ko jūs domājat par globālo HIV AIDS un pošu fondu, imunizācijas fondu, kā jūs redzējat šeit Eiropas Savienības finansējumu nākotnē? Mēs turpinam Eh, finansēt globālo e, fondu e, ciņai pret aidu un tuberkulozi, e, malāriju. Tie ir labi svarīgi pasākumi, mēs tos turpināsim. Izaicinājums ir par tiešo finansējumu. Es zinu, ka šis jautājums vienmēr tiek aktualizēts, bet ja mēs redzam, ka uh, mēs startautiskajā finansējumā piedarā, piedalāmies, tad tas būtu jādara, nebūtu e, no tā jābaidās. Labi jāraugās uz to, lai mūs kā donoru arī atpazītu un lai būtu caurskatāmība par šo finanšu līdzekļu izlietojumu, bet ciņā pret aidu, malāriju, tuberkulozi, domāju, es varu teikt tikai pozitīvas lietas un man nav nekādu nodomu šo politiku pagriezt kājiem gaisā. Alsenson kungs, lūdzu. Paldies, eh, un līdzīgi kā Bērman kungs grib jautāt par to, ka reģiona Āfrikā dienvīdu daļā, kur vairāk nekā 50% meiteņu eh, vidusskolās ir ar HIV vīrusu, eh, vai mēs varam darīt vairāk cīņā pret HIV un aidu? Āfrikas dienvidu daļā ir bijis ļoti greiz izkropļots viedoklis par HIV aids, un Jakobs Zuma tagad ir e, nācis pie saprāta un pieņems citu pieeju. Es domāju, ka ir ES ziņā atbalstīt Jakob Zumas e, darbu ciņā pret HIV un aidu citādāk nekā tas ir noticis līdz šim. Tagad laiks atbildē. Well, that... Es domāju, ka mēs esam panākuši zinām progresu ciņā pret HIV un aidu. Mūsu programmas noteikti ir palīdzējuši šo problēmu risināt. Eh, revīzijas palāta, mūsu revīzijas palāta ir dažreiz E, teikusi, ka mēs esam pa daudz līdzekļu šai tiereši, bet es domāju, ka e, tas ir svarīgs darbs un e, mēs to turpinām. Ir dažādas jomas, kur mēs varam kaut ko darīt. Viena no tām ir noteikti darbs ar cilvēkiem, kas jau ir šo, ar šo vīrusu dzīvo, tad mēs varam daudz darīt profilaks un izglītības jomā. Mēs visā šajās jomās strādājam bet es domāju, ka mums ir jāturpina politika, kas jau ir izstrādāta. Es domāju, ka mums vienkārši jāturpina uzsāktais darbs, eh, eh, varbūt ir mazliet kaut kas jāpielāgo, bet radikāls izmaiņas nav nepieciešams. Svensson kungs, jums ir iespēja uzdot otru jautājumu. Paldies. Ir vairākas organizācijas, kuras ļoti konkrētas eh, pūliņas veids šajā jomā Un vai jūs, piebalga kungs, esiet gatavs atbalstīt šādas ideālistiskas organizācijas, kas šo darbu veic? Atkal piebalga kungam 30 sekundes. Es domāju, ka nevalstiskā nozara padara lielis darbs šajā jomā ļoti sarežģītos apstākļos, un es sekošu šim darbam, un esmu arī gatavs to vēl vairāk atbalstīt, ja mēs ievērojam finanšu ietvaru, tie, tādi noteikumi es tos nevaru uh, laust. Pretējā gadījumā budžeta ko, izpildes komiteja mani neatstās dzīvu. Uh, nu, jū, nu jā, tātad uh, e, es domāju, tas arī vienīgais mūsu ierobežojums finansējumu, bet mēs, protams, ļoti atbalstām šo neosisko organizāciju darbu un to darīsim arī nākotnē. Noiser kungam vārds. Jā, Zigedehā, Jā, augstu godoties piebalgungs. Es domāju, ka tas nav trūkums uh, no Eiropas puses, ka š, at, attīstības komisārs um, tagad strādās tāds, kas agrāk bija atbildīgs par enerģētikas jautājumiem. Es domāju, ka visi tūkstošgadus attīstības uh, mērķi ir saistīti ar tādu saprātīgu energoapgādu. Runājot par klimata pārmaiņām, zinot to, gribu uzdot jautājumu. Kā jūs uh, plašāk attīstības valstīs atbalstīsiet atjaunīgo enerģiju uh, attīstību? Pievalkungs, jums laiks atbildēt. Jā, šo darbu esmu jau sācis kā komisārs atbildīgs par enerģijas jautājumiem. Un, protams, ka esmu um, ļoti interesēts uh, un esmu jau izrādījis savu interesi par šīm atjaunīgās enerģijas jautājumiem. Kādēļ šajās valstīs? Tādēļ, ka tās ir mazas, decentralizētas, mums ir labas uh, tehnoloģijas, piemēram, saules enerģijas izmantošana ne tikai. Uh, um, zināmas tehnoloģijas, bet arī jauns, kā arī vēja ģeneratoru jautājumos esam daudz strādājuši un tehnoloģijas ir ļoti labas. Mums ir iespēja atbalstīt šos sektorus. Bez energo apgāda nav iespējams progress, nav iespēja ne Āfrikai, ne kādai eh, citai eh, attīstības valstīm. Un fosilā enerģija. Uh, šie energonesēji vienmēr ir dārgi, un tas nozīmē, ka jābūvē spēkstacija, un a, tā tiek kurināta ar gāzi, un līdz ar to pieauga atkarība no gāzes. Un es domāju, ka šī ir arī iespēja jaunatīstības attīstības valstīm, un tādēļ es vēlos, cik iespējams daudz investēt. Mums ir tehnoloģija, a, ir tehnoloģija, kuras, kur ir nepieciešama šīm valstīm, un, protams, ka mums jāinvestē šajā jomā. Es domāju, ka šī ir mūsu niša. Uh, enerģija ir Eiropas niša. Un ar uh, jaunām, teiksim, tehnoloģijām un jaunām i, uh, ielām un šosijām e, ķīnieši ir daudz investī, investējuši, viņi ir daudz darījuši, bet mūsu stiprā puse ir energo tīkli, energo avot, un mēs varam šeit sniegt atbildes, atbildes īpašas. Paldies. Madam Tio Kar. Teokarusas kundze, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. E, Piebalga kungs. Es uzdošu jautājumu angļu valodā, lai gan nebūtu pārsteigta, ka jūs varētu atbildēt arī grieķu valodā man. Lai izpildītu uz 2010. gadu noteiktos mērķus Subsahāras Āfrikā, vai jūs kā komisārs strādāsiet pie tā, lai komisija atbalstītu globālā fonda un globālā aids vakcinācijas institīvu un līdzīgas institīvas, kuras ir vērstas uz medicīniskās infrastruktūras uzlabošanu subsahāras reģionā. Nebūs Komisāra kungs, izvirsītais komisāra amata kungs, lūdzu jums vārds. Nē, es eh? nevarētu jūs pārsteigt ar atbildi grieķu valodā. Grieķijā es esmu gan bijis, bet valodu gan neesmu apguvis. Es esmu gan studējis fiziku, es pazīstu atsevišķus grieķu alfabēta burtus, un paldies, ka uzdevāt jautājumu angļu valodā, jo grieķiski es nevarēšu. Uh, atbildēt. Ar šo tulkošanu dažreiz ir grūti. Es dzirdu to, ko jūs runājat šeit zālē, tad es dzirdu tulkojumu austiņās, un dažkārt tas izraisa zināmu apmulsumu. Bet es atbildēšu jums tūlīt. Tad medicīniskā um, aprūpe ir viena no komisijas prerogatīvām. Mēs zinām, kādas saistības veselības jomā ir komisijai Mēs uzskatām, ka veselības aspektiem vienmēr ir jābūt mūsu uzmanības lokā. Mēs atbalstam darbu ne tikai ar globāliem fondiem, ar globālo fondu, bet arī mēs strādājam ar saviem plāniem un programmām, kaut vai ar telemedicinu plānu, kur mēs strādājam ar globālo satelītu sistēmu, arī ar speciālistu nosūtīšanu. Mēs cenšamies stiprināt veselības dimensiju Āfrikā, jo šis uzdevums ir daļa no tūkstošgads attīstības mērķiem, un mēs esam uzņēmuši nu, noteikti saistību šai ziņā, un tāpēc mēs turpinam mūsu politiku realizāciju, un turpināsim to darīt arī turpmāk. Vai ir kāds eh, papildu jautājums? Kāda būs konkrētā politika, lai novērstu smadzeņu aizplūšanu prom no subsahāras reģiona? Vai jūs atbalstīsiet resursu palielinājumu, lai izpildītu tūkstošgadus pērķus līdz 2015. gadam. Lūdzu, komisāra kandidātkungs. Vienīgais veids, kā pretoties smadzeņu aizplūšanai, ir strādāt un panākt tūkstošgadus mērķu izpildi. Uh, jo, ja būs kaut kur vietas, kur labāk cilvēkiem dzīvot, tad vienmēr būs šī tendence braukt uz citām valstīm, tur, kur ir labāk. Tāpēc mums ir jāstrādā ar mūsu attīstības politiku, lai mēs varētu vērsties pret smadzeņu potenciālu aizplūšanu prom no valstīm. Jāsaka, manā valstī ir līdzīga problēma. Ļoti daudz jaunieši brauc prom no manas valsts, lai strādātu un dzīvotu citās valstīs. Bet šeit ir problēma ar apstākļu uzlabošanu tā, lai cilvēkiem būtu vēlēšanās braukt atpakaļ, jo sava valsts ir vislabākā vieta, kur dzīvot. Un tad, ja mēs panāksim mūsu attīstības politikas mērķus, tad mēs uzlabosim situāciju, paturēsim cilvēks priekšsēdētāji. Tagad mēs dosim vārdu otrajai asociētajai delegācijai. Tā ir visā Afrikas, Panafrikas delegācija, un to pārstāv Maikl Gālakungs. Jā, paldies, un uh, komisāra kungs, mana delegācija īpaši nodarbojas ar Eiropas Savienības Āfrikas stratēģijas ieviešanu. Tas ir centrālais punkts uh, sadarbībā ar Visāfrikas uh, vai Panāfrikas parlamentu. Jūs zinat, kādas ir problēmas ar šo pirmo rīcības plānu un astoņas partnerības, un gada beigās notiks uh, nākošā Eiropas Savienības Āfrikas galotņa tikšanās. Kādā virzienā šo Eiropas Savienības Āfrikas stratēģijas ieviešanu jūs vēlatos paceļināt un virzīt? novirzīt, lai tā sniegtu konkrētus rezultātus. Un vai drīkstu pieņemt, ka. Um, Līdz šim jūs esat bijis ļoti, tā teikt, parlamentam draudzīgs, ka jūs tāpat turpināsiet strādāt, proti iesaistīsiet mūsu, uh, mūsu pārstāvjus sēdēs un arī trīspusējās m, um, tikšanās reizēs un arī a, uh, to institūciju atbalstu, kāds ir sniegts, vai jūs izma, izmantosiet un mūs iesaistīsiet. Paldies. Tagad laiks atbildēji. Jā, jūs zinat, ir risks, ja es runāju par uh, finanšu jautājumiem, vienkārši dot uh, uh, apstiprinošu atbaldi. Jā, mēs atbalstīsim šo Panāfrikas parlamenti, tā ir ļoti veiksmīga institūcija bijusi, un ja mēs vēlamies būt veiksmīgi, tad jāveido uh, parlamentārus uh, grēmijas un institūcijas. Uh, Tagad par stratēģijām un par mūsu darba efektivitāti. Es domāju, ka stratēģija ir izveidota labi. Mums ir astoņas stratēģiskas partnerības, mums ir jāturpina šis darbs. Un ļoti nozīmīga manā skatījumā ir energopartnerība. Mums ir veiksmīga sadarbība jau ar Āfrikas Savienības uh, ar Afrikas Savienību un arī uh, citās jomās sadarbība ir aizsākta. Tagad būs kritiska analīze, jo ir bijuši tikai divi gadi, uh, kas ir aktīvi nostrādāt un kāds ir šis izvērtējums. Uh, problēma ir tāda, ka mums nav šāda neatkarīga finansējuma avota. Mums ir jāņem finansējums no dažādiem avotiem, un tas vienmēr ir nu sarežģīti. Jā, um, kā mēs varētu to darīt un cik labi būs paveikts darbs. Cik esmu informēts, mēs esam labi progresējuši, mums ir jātur jāturpina darbs. Un mm, virzoties uz šo trešo galotņu tikšanos, kurā tiksies Eiropas Savienības un Āfrikas pārstāvi, varbūt, ka mēs varētu šādus pāris konkrētus projektus izvirzīt, eh, piemēram, energotīkli vai investīcijas eh, klimata aizsardzības pasākumos vai meža aizsardzība. Iespējams, ka ir iespēja šādu, teiksim, labu projektu kārtu uzskaitīt. Uh, Un par um, visu kopumā runājot, mums ir jāpieturas ļoti cieši pie šīm stratēģijām. Papildu jautājums? Jā, jūs pievērsāties šai uh, problēmai. Mums ir um, paralēlās darbības ar Kotonu, ar uh, Ziemeļāfrikas uh, sadarbību, ar Dienvidu uh, sadarbību un, uh, un ekonomiskās sadarbības uh, līgumu. Vai jūs redzat, ka šie atšķirīgie līmeņi nākotnē varētu tikt apkopot, lai atsevišķiem projektiem sniegtais finansējums un institūcijas to darbs būtu uh, savietojami? Vai jūs redzat perspektīvas? Tagad ātrā atbildi. Jā, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, eh, jo eh, eh, šie ekonomiskās sadarbības līgumi ir šo valstu iniciatīva, ehm, tās var tos ierosināt. Ko tad nu paliks? Bet valsts izšķirs pašas, un visos citos jautājumos, jā, mēs varam radīt lielāku sinerģiju. Nebūs ļoti vienkārši radīt vienu vienotu Āfrikas stratēģiju. Šeit, nu, es redzu vēl pārāk dažādu šos viedokļus priekšsēdētāji. Paldies. Tagad pievērsīsimies piektajai jautājumu atbilžu kārtai. Un uh, jautājums uh, Sasolikung. To uzdos Sasolikungs. Paldies, priekšsēdētas kundze. Komisār kungs, runa jau bija par ļoti daudziem dažādiem jautājumiem. Paldies jums, un jūs atbildēsiet par mūsu ārpolitikas ļoti svarīgu daļu Tagad man interesētu jūsu politiskais vērtējums šādam jautājumam. Kādi ir mūsu vāja punkti Eiropā vēl, e, īpaši arī jūsu līdzinies pieredzes gaismā? Laiks atbildē. Īstenībā ir diezgan daudz trūkumu vēl vai vājumu. Un viens no galvenajiem, ko es pieminēju arī savu īvadu runāju, ka mums ir dažkārt 20 Eh, astoņas politikas, 27 dalībvalsts plus komisija, īpaši attīstības palīdzības jomā mēs esam uh, uh, izdarījuši liels centienus, lai padarītu palīdzības sniegšanu efektīvāk, bet tas ir jau jāuzlabo. Lai mēs sniegtu vienu palīdzību, un ja mēs runājam ar dalībvalstīm, principā viņi piekrīt viss, bet praktiski Viņi saka, nu jā, šeit mums ir savas prioritātes, tādēļ mums ir jāstiprina šis kopīgais elements, kopīgā pieeja it kā pieeja līdzīga, bet runājot par uh, implementāciju, eh, šeit parādās eh, nacionālajie egoismi. Ir pienācis laiks to mainīt. Runājot par startautiskajiem jautājumiem, sarunās mūsu saruna ir tāda, ka mēs neesam pietiekoši elastīgi. Jā, mums ir kopīga pozīcija, par ko ir vienojušās 27 dalība valsts un arī parlaments un komisija, bet mēs tagad dzīvojam daudz uh, polārā pasaulē, multipolārā pasaulē, un mums ir jābūt elastīgākiem šādā pasaulē. Uh, Lisabons līgums mums sniedz jaunas iespējas. Mana kolēģi Keitī Ashton, viņai ir īpaša loma kā augstai pārstāvei e, par ārpolitiku, un tā mums dod iespēju būt elastīgākiem un ātrāk rēģēt. Tālāk, mums ir jāiedibina labs līdzsvars starp politiskām prioritātēm un mūsu finanšu iespējām. Dažreiz mēs par lēnu varam sniegt palīdzību. Es varu lepoties ar to, ka komisijas dienesti strādā attīstības projektos eh, nesliktāk kā franču vai britu kolēģi, bet saistībā ar zviedru kolēģiem tomēr mums vēl daudz ko mācīties. Mums ir jāmācās strādāt ātrāk, ātrāk sasniegt rezultāts, un šeit arī mēs varam uzlaboties. Paldies, mums ir jāatlicina laiks papildu jautājumam, lūdzu. Sasolīkungs, komisāra kungs, ūdens resursi e, ir konflikta avots. Situācija tikai pasliktinās, vai e, ūdens resursi būs jūsu prioritāšu starpā? Neapšaubām. Atbildi. Daudzas valsts cietīs nākotnē no ūdens resursu trūkuma, enerģētika arī ir saistīta ar to, mēs atbalstam mazus projektus, bet eh, mums ir jākoordinē. Raugoties uz Centrālā Aziju, es redzu iespēju, ka var būt konflikts starp valstīm, kas ir eh, kalnājos, Taģikistāna un Uzbekistāna ir ielējās. Tādēļ mums ir jāsako šiem jautājumiem ļoti rūpīgi. Ir neapšaubām tie ir lieli izaicinājumi enerģētikas jomā arī. Eh, tagad vārds Prēdes kungam. Paldies, priekšstādājs kundze. Šeit es esmu, šeit. Anketā, kuru jūs nosūtījāt parlamentam, bija arī jautājums par likumdošanas iniciatīvām. Un jūs norādījāt, ka prioritāte jūsu skatījumā ir uh, Kotonu uh, līguma uh, pārskats. Un mans jautājums ir tieši par šo jautājumu. Ko jūs sagaidat no sarunām par otro pārskatu raundu Kotonu līgumam? Un es gribētu arī, lai jūs skaidrot šo politisko dimensiju šim līgumam. Paldies. Tagad laiks atbildēji. Kotonu līgums ir spēkā un uh, būs spēkā līdz 2020. gadam. Un otrais pārskats uh, Kotonu uh, līgumam ir iespēja to modernizēt, padarīt precīzāku tirdzniecības uh, jautājumos, migrācijas jautājumos. Tas nozīmē, ka mēs vēlamies uh, patiesu partnerību ar ārkārtā valstīm. Tas ir tas, ko sagaidām Tas būs pietiekami sarežģīti, jo ir eh, pietiekami daudz jautājumu arī no otras puses mūsu saruna partneriem, kas ir zenrākākā valstīm, un mēs, es ceru, ka varēsim sasniegt vienošanos līdz 2010. gada vidum. Es ceru, ka parlaments, kurš uh, paudīs savu viedokli par uh, šo jautājumu, būs apmierināts ar mūsu sarunu rezultātiem. Tas nozīmē, ka mēs esam šajā sarunu procesā, un es uh, ceru, ka nāko, un respektīvi es domāju, ka nākošo sešu mēnešu laikā būs jāpastrādā, lai sasniegtu šo vienošanos. Uh, Uh, Kotonu līgums ir daļa no mūsu attīstības arhitektūras, jo tā ir vienošanās, kas ir mainījusies, uh, tā ir sakojas Lomē konvencijai un tāpat par šo Kotonu uh, dokumentu sakot, jāsaka, ka ir, panākta liela, ir panākts liels uzlabojums. Es domāju, ka okor, Kotonu mm, līgums mm, būtu jāturpina kaut kādā veidā pēc 2020. gada, bet tas ir jautājums par sadarbību. Priekšsētāji, vai ir papildi jautājums? Nē. Tad nākošais runātājs un jautājumu uzdevums Tirol Jenkungs. Priekšsēdētājs kundze, reģionālā sadarbība un ja Eiropas Savienība sadarbojas ar īpaši tāliem uh, rajoniem, tad tomēr jākonstatē, ka nav tādas īstenas Eiropas Savienības uh, politikas šajā jautājumā. Gluži pret vērtēju, bieži vien um, tā ir burtiski nu, tā, tā kā, um, tāds tā kā šķērslis labākai reģionālai sadarbībai. To esam vairāk kārt konstatējuši. Un vienmēr uh, otrs puses vārds ir pietiekami izskatīts Eiropas uh, Savienībā. Vai jūs veidosiet sinerģijas ar reģionālās attīstības uh, komisāru un vai uzlabosiet uh, pieju Fed uh, līdzekļiem? Uh, lai veicinātu uh, uh, sadarbības līgumus. Runātājs tiek pārtraukts, priekšsēdētāji saka, piebalkums jums laiks atbildē. Oui, question... Jā, jautājums ir pietiekami komplekss. Runājot par um, Kaliflo um, valstu sadarbību, mums ir sadarbības uh, līguma ekonomiskā jomā, un es domāju, ka no abām pusēm uh, ir bijusi šī vienošanās, un abas puses ir bijušas pietiekami apmierinātas ar uh, uh, šo līgumu. Tagad par um, aizjūrsību ļoti attālinātajām teritorijām. Tā ir reģionālā politika, kuras ietvaros tiek īstenoti pasākumi, un angliski mēs sakam OCT. Tā ir politika, kurā jārod koherence. Un tā kā mūsu šīs attīstības ir attīstības, atšķirīgas ar katru no šīm atsevišķajām valstīm, līdz ar to ir grūti pateikt, um, politika ir pilnībā koherenta. Bet jums taisnība tajā apstāklī, ka visi mm, pasākumi, kas tiek e, īstenot Karību reģionā un arī aizjūras teritorijās, un pēdējā attīstība o, ir bijusi bažas raisoša, mums ir jāmeklē risinājums, o, e, lai panāktu uzlabojumu šajās teritorijās. Papildi jautājums? Nē. Tad nākošais runātājs Ka eh, Kašmārek eh, kungs, viņš aizvieto Mičelu kungu, arī līdz ar to viņam ir dubults laiks. Pan Mičels jau spitāč. O... Komisāra kandidāta kungs, eh, Mičela kungs gribēja jums uzdot jautājumu par tūkstošgadus mērķi mērķiem un par oficiālo attīstības atbalstu. Mēs jau runājam par to arī iepriekš, un izskanēja doma, ka mums ir nepieciešams mobilizēt dalībvalsts, ir nepieciešams norādīt uz dalībvalstu kļūdām, kas nevēlas sniegt līdzekļus. Jūs arī teicāt, eh, ka mums ir jāpauž stingra attieksme, bet kādā veidā mēs varam būt stingri, kā mēs varam pārliecināt dalībvalsts par to, ka tas ir jādara? Well, uh, I know that it is. Es zinu, ka tas nav viegli. Uh, nav viegli kaunināt vai pārliecināt. Man arī nepatīk eh, to darīt. Es eh, apzinos, ka dalībvalstīm patīk dzirdēt skaidru pozīciju no komisijas. Dalībvalstīm ir daudz dažādu problēmu. Dalībvalsts nav pret attīstību principā, un ja komisija neko nesaka, nepārliecina, tad ir grūti. Es gribētu teikt, ka komisijai ir jāatgādina par šiem uzdevumiem. Samitā decembrī mēs arī par to runājām. Un es saprotu, ka par šīm lietām ir diezgan grūti stāstīt, tālāk pārliecināt ir grūti, jo arī valstīs ir daudz problēmas. Mums ir skaidri jāstāsta par tūkstošgadus mērķiem, par attīstības atbalstu, un mēs vēl atgriezīsimies pie šī jautājuma vidusposma pārskatā. Un būs arī augsta līmeņa ANO pasākums, kas notiks septembrī. Un es esmu pārliecināts, ka dalībvalsts arī ANO pasākumā vēlreiz apstiprinās savu gatavību palīdzēt. Mums ir sistēmas, kas palīdz pārliecināt dalībvalsts. Mēs atgādinām dalībvalstīm, ka šis jautājums ir svarīgs, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir solīts un ka nedrīkst nepildīt solījumus, jo tad iestāsies noteikti seks. Uh, varbūt eh, norādīt un kaunināt, tas nav pareizi. Nu, drīzāk vajadzētu atgādināt par to, kādi izaicinājumi ir mūsu priekšā, ir jāatgādina par eh, mūsu solījumiem. Un kaut vai runājot par šiem atjaunojumiem energoresursiem, arī mēs atgādinājām par to, un dalībvalsts bieži vien uzrādīja tīri labs rezultāts. Priekšsēdētāji, man ir jādodas kādu citu komiteju komiteju, un tāpēc es gribu pasteikties savu jautājumu. Daudz cilvēku saka, sakarā to, ka mēs nevaram izpildīt oficiālus attīstības atbalsta mērķus, tad mums vajadzētu mainīt noteikums. Ko darīsiet jūs, lai mēs varētu pieturēties pie šī 0,7 no IKP procenta? Es varētu atgādināt tikai to, ko jau teicu, valstu un valdību vadītāji apstiprināja 0,7%. Kāda komisija varētu pieņemt kaut ko zemāku? Tas nebūtu pareizi. Tāpēc situācija ir ļoti skaidra. 0,7% tā ir mūsu apņemšanās, kas tika pasludināta decembrī, un šeit nav iespējams vairs atkāpties. Kas Marika kungs, lūdzu? Pan komisarz pochodzi z kraju, które czasami nazywamy nowymi dawcami pomocy, new donors. Jūs nākat no valsts, kuru mēs pieskaitām pie jauno donoru valstu grupas. Un ļoti daudzas austrumu un centrāla Eiropas valstis ir izgājuši tādu ļoti dziļu transformācijas procesu. Varbūt šāda pieredze noderētu arī atsevišķām jaunatīstības valstīm. Ko jūs domājat par šo lietu? Jo mēs esam izgājuši cauri procesam, rezultātā esam labā stāvoklī, varbūt mūsu pieredze varētu noderēt arī citām valstīm. Laiks atbildēji. Es tiešām domāju, ka atsevišķi mūsu pieredze elementi varētu būt ļoti noderīgi. Kaut gan pārēja un transformēšanās nemaz nav bijusi viegla. Visas reformas ir bijušas ļoti sāpīgas bet svarīgi ir redzēt to, ka šīs reformas ir novedušas pie laba rezultāta. Mēs strādājam pie eh, tāda tā kā apkopojuma, kur ir apkopota jauno valstu pieredze. Tomēr mēs uzskatām, ka jaunajām dalībvalstīm vajadzētu piedalīties attīstības procesos, jo bieži vien varbūt grūti skaidrot Latvijā, kā ir Kongo vai kā ir eh, Angolā, jo mums nav bijusi šīs koloniālās pagātnes. Bet principi mums ir vieni. Mums ir jāsaprot, ka globālā nabadzības mazināšana tā ir mūsu vajadzība, mūsu nepieciešamība, jo ja pasaule nebūs labāka vieta mums visiem, tad no tā neiegūsim ne mēs, ne nākamās paudzes. Protams, mums ir pieredze, kas varētu noderēt eh, citiem, bet no otras puses pieredze nevar automātiski kopēt. Jaunatīstības valsts izgājušas caur citu attīstības eh, procesu, šeit ir cita pieredze, un mūsu pieredze nevarētu pārnest pie viņiem viennozīmīgi. Tomēr atsevišķas mūsu transformācijas eh, elements varētu pārnest. Un... Tālāk mums ir trešā brīvā mikrofona kārta, 5 minūtes šim procesam. Tagad Eiropas ārējās darbības dienests. Newton. Monsieur Newton, vous avez la parole. Newton, Newton. Man ir ļoti vienkārši jautājums. Jūs noteikti esat ļoti nogurs, arī mēs esam noguruši. Kā jums šķiet, kas varētu neizdoties nākamajos piecos gados? Monsieur Berman. Well, Berman kungs. Would, would say the biggest es teiktu, ka vislielākais risks, vislielākais izaicinājums, e, tie visi ir saistīti ar Kētīs Eštons darbu, jo viņai ir jāizveido tāds ārējās darbības dienests, kuram uztic Eiropas parlaments, kuram uztic dalībvalsts, kuram uzticis eh, partneri ārpus Eiropas Savienības. Tas ir ļoti sarežģīts uzdevums. Gandrīz neiespējami izvairīties pilnībā no kļūdām, bet eh, katra kļūda var būt nāvējoša. Tādēļ eh, gal galā Eiropas Savienības pārstāvniecībai var būt tikai vēl kaut kāda, nu, izkārtne. Un tas arī ir, tur vislielākās iespējas, tur vislielākie riski, tādēļ es vēl kā tie vis, visu veiksim. Berman kungs, lūdzu. Uh, nu, uzklausīšanas ar Lēdiju Eštonu es īsti nesapratu, kurš atbildēs par programmēšanu un finansējumu DCA jomā. Vai jūs varētu konkrētāk par to izteikties? Piebalkungs? Varbūt, ka šis jautājums vēl arī nav līdz galam atrisināts, bet pat laban pienākuma dalījums ir tāds, ka es atbildu par programmēšanu kopumā Un tad arī es ļoti konkrēti atbildu par EDF, un Ketijas dienest atbild par DCA programmēšanu. Tāda ir situācija pat laban. Bet, kā jau teica, situācija vēl attīstās, viedokļi arī dalās. Mēs visi vēl eh, strādājam pie tā, ārējās darbības dienas vēl tikai tiek veidots, mums vēl jārod vislabākā iespējamā saspēle starp viņas dienestiem un manējiem. Monsieur Cashman, Nākošais Kašman kungs. Paldies, komisāra kungs, kandidāt kungs. Zināms, ģenerāla direktorāta droši vien vēlas attiecībā uz ārējās debļu dienas nodrošināt papildu eh, pilnvars, kā jūs nodrošināsiet, ka jūsu pilnvars netiek pa daudz sašaurināts. Un tagad vēl Saļģīni kundze, divas minūtes. Es uh, turpināšu Bērmanu kungu uzsākto domu. Jūs teicāt, ka Ašanas kundzes eh, atbild par DCA programmēšanu. Vai jūs cīnaties vispār par to? Varbūt ir laiks tagad tiešām izbeigt šo dalījumu starp DDA un DCA, kā nekā attīstības palīdzībā ir tie paši mērķi un tie paši principi. Vai jūs cīnaties un vai jūs tad cīnījāties un zaudējāt, kā tad īsti bija, piebalkungs? Nu, es jau joprojām neesmu attīstības komisārs, tādēļ es nevaru eh, vēl uzvarēt vai zaudēt šādas cīņas. Tā nu tas ir pat labāk. Eh, bet es domāju, mums jāskatās no abām pusēm. Ja manā atbildībā ir programmēšana par visu, tad man vajadzētu geogrāfiskie uh, atbildīgie par konkrētiem reģioniem un arī ketijai tas ir vajadzīgs. Tādējais jautājums ir vajadzīgs divas administrīvās stritos, arī izsinošot tas jautājums. Nē, nevajadzētu arī ārlietu dienestam ir vajadzīgi eh, atbildīgie par konkrētām valstīm. Tā, es domāju, vislabākais veids, kā risināt to, ir horizontālās atbildības un cik nu iespējams arī programmēšanas pienākumu, bet es neredzu, eh, ka pasaulē pienāks gals, ja programmēšana daļai uzņemsies ārējās darbības dienests. Es esmu eh, komisāra kolēģijas loceklis, uh, bet programmēšanas jautājumi noteikti tiks risināti sadarbībā ar Ketiju Eštonu, nevis pret viņu. Ketija Eštona noteikti arī būs iesaistīta šajos jautājumos. Tas ir kolektīvs darbs, un es domāju, ka jums nebūtu jābaidās, ka mēs zaudēsim attīstības politikas dimensiju. Mēs to nepazaudēsim. Mēs pazaudēsim to tikai tad, ja 2013. gadā uh, kad e, būs runa par jauno finanšu perspektīvu, mums būs joprojām divi instrumenti un nebūs vairāk naudas attīstības e, palīdzībai. Tur būs īstā cīņa, un tad arī nāks jūs lielais laiks, e, deputāti. E, bet e, e šis darījums starp man un Ketī, nu īsti nemaz šis jautājums nav aktuāls pat laban. Reliks ir iesaistīts, tas ir skaidrs. President, um, you... e, Mičelkungs, priekšsēžkungs, EPP sociāldemokrāti un citi, kā jūs redzat, ir ļoti nobažījušies par vairākām lietām, un es tādēļ arī eh, tik skaidri šos jautājumus uzdevu, jo tie nekur nepazudīs jūs pilnvaru laikā. Varbūt jums nav jāatbild šis jautājums, bet paturiet to prātā. Ja kongresmeņi dodas uz ārvalstīm, AS, ārlietu dienests atbalsta viņus, un e, tas pats attiec uz komisijas darbiniekiem, vai ārlietu dienests atbildi, atbalstīs arī deputātus, e, e, ja mēs veiksim darbu attīstības sadarbības jopā. Varbūt e, jūs varētu vienkārši paturēt šo lietu prātā. Varbūt nevarat uzreiz atbildēt tā skaidri, komisāra kungs, kandidāta kungs. E, es noteiktu varu apstiprināt, ka attīstības politika necietīs no, e, no tā, ka um, mēs necietīsim no ārējās drošības dienesta uh, izveides, bet par tieši šo dalījumu par to vēl jārunā. Tas vēl ir jautājums, kas mums ir priekšā. Ketī gatavo uh, savas dienesta darbību un uh, pavasarī tas tiks prezentēts, es domāju, ka tas sniegs labu risinājumu jūsu jautājumu, bet viss šī politika, tajā skaitā prezidenta Barozu kunga misijas vēstule man tā devētā, ļoti skaidri eh, pasaka to, ka mēs neesam gatavi atti uz kompromisiem attīstības politikas jomā. Es saprotu, ka visi jautā, vai tad lietas nekļūs sliktākas. Nē, es varu apstiprināt, ka nebūs tā. Tikai var uzlaboties un eh, kļūt viengablaināk Un es, es neesmu tas, kurš e, grib e, cī, izcīnīt šādas kariņas. E, mums, es gribu iestāties pa principiem, un princips ir tāds, ka Eiropas Savienībai jābūt spēcīgākai, mēs visi kopā iegūsim. Paldies! Es gribu pateikties kolēģiem par visiem uzdotajiem jautājumiem un piebalgu kungam par viņa atbildēm. Un kā jau teicu uzklausīšanas sākumā, tagad aicinu. Uh, uh, komisāra amata kandidātu izteikt īsu uzrunu, ja viņš to vēlas, maksimāli piecas uh, minūtes pirms slēdzam šo sēdi. Uh, Priekšsēdētājs uh, kundze, Uh, godātie Eiropas parlamenta deputēti, es vēlos sateikt noslēgošos vārdus latviešu valodā, un visi tie, kas nerunā latviski, aicinu jūs izmantot austiņas, jo vēlos izmantot šo iespēju runāt dzimtajā valodā. <clears throat> Vispirms uh, es gribētu pateikties par šo iespēju trīs stundu garumā apmainīties viedokļiem ar Eiropas parlamenta deputātiem. Man šī iztaujāšana, protams, nebija nekāda izspriedze. Tā pašā laikā, ja es kļūšu par Eiropas komisijas locekli, atbildīgu par attīstības sadarbību, tā dod ļoti labu bāzi tālākam darbam. Tādēļ es uztveru iztaujāšanu gan kā manas piemērotības pārbaudi, gan arī kā veidu, kā jūs nododat savas uztraukumu un bāžas komisāra kandidātam Tātad es uztveru to kā ceļamais tālākam darbam, un paldies jums par to! Nākamie pieci gadi attīstības sadarbībā ir gan iespēja, gan izaicinājuma laiks. Pasaules čempionāts futbolā Dienvidāfrikas Republikā, gatavošanās Olimpiskajām spēlēm Brazīlijā, pastiprināt cilvēku interesi par problēmām, ar kurām saduras jaunatīstības valstis. Bet tic, Pašu galvenais ir, ka mēs nedrīkstam pieļaut, ka laikā, kad pie mums ir pārticība, simtiem miljonu cilvēku cieš badu. Attīstības sadarbības tūkstošgadus mērķi ir jāsasniedz. Tikai tā mēs varam dot bāzi tālākam mērķim - nabadzības izskaušanai. Es saprotu, ka šā mērķa sasniegšanai ir jābūt globālai sadarbībai, līdzīgi kā cīņā ar klimata izmaiņām. Tomēr ES, Eiropas Savienība, var spēlēt īpašu lomu. Eiropas Savienība šobrīd sniedz 60% no oficiālās attīstības palīdzības. Bet mēs zinām, ka mēs varam būt daudz efektīvāki. Tas prasa pastiprināt sadarbību starp Eiropas parlamentu, Eiropas komisiju un dalību valstīm. 2005. gadā mēs vienojāmies par pazoņu, paziņojumu Eiropas konsensu attīstības sadarbībai. Pēc pieciem gadiem mums ir jāiet tālāk, izmantojot iespējas, ko dod Lisabonas līgums. Es gribētu vēlreiz apliecināt, ka, ja es tikšu apstiprināts šajā amatā, tad nežēlošu pūles, lai sasniegtu rezultātus, kādu no manis tiek gaidīti. Es zinu, ka daudz pārsteidza prezidenta izvēle attīstības komisāra amatā redzēt mani. Kas enerģijas komisārs? No kurienes? No valsts, kur attīstības sadarbības politikā ir iesācēji. Protams, iepriekšēja pieredze šajā sfērā man būtu noderējusi. Tomēr es gribu uzsvērt, ka mani šajā darbā atbalstīs profesionāli attīstības sadarbības politikai uzticība Eiropas komisijas dienestu Un starp citu arī Latvijā ir gana profesionāli cilvēku attīstības sadarbībā gan valstiskajā, gan nevalstiskajā sektorā. Arī enerģijas komisāra amata pieredze man noderēs šajā politiski ļoti jūtīgajā darbā. Galvenais, ko es gribētu uzsvērt, man ir griba veikt šo darbu pēc labākās sirdsapziņas. Godājumie Eiropas parlamenta deputāti, paldies par šo iespēju būt un diskutēt kopā ar jums. Un pirms uh, sēdslēgšanas uh, atgādināšu koordinātoriem, ka uh, uzklausīšanas izvērtēšana notiks pulksnes 20. ASP G3 zālē aizslēgtām durvīm. Uzklausīšana pabeigta. Visiem jauku vakaru! Mm.